Bene, cari colleghi, vi pregherei di prendere posto. Dargie kolēģi, aicinu jūs apsēsties, lai mēs varētu sākt sēdi. Proti, esam nokavējuši sākumu tikai dažas minūtes. Un mūsu darba kārtībā pirmais punkts - darba kārtības pieņemšana. Ja nav neviena, kas iebilst, Darba kārtība ir pieņemta. Tad eh, pašas sēdes, eh, tā kā pirmais punkts. Viedokļu apmaiņa ar Zviedrijas ārlietu ministru un pašreizējo padomus priekšsēdi. Kā jūs ziniet, Zviedrija ir uzņēmusies padomus prezidentūru un šo funkciju pildīs nākamo sešu mēnešu gaitā. Man ir tas prieks un tas gods šodien savā pirmajā darba dienā sveikt jūs kā viesi, jā, man tas ir eh, prieks un gods. Ar šādu pazīstamu personu šeit tikties, kā jums. Mēs, protams, ceram, ka pēc šīm sarunām un šīs eh, labās sadarbības, ko ministrs jau ir piedāvājis attiecībā uz visiem jautājumiem, eh, tas tiešām varēs konkretizēsies, kā jau viņš arī šaurākā lokā to jau ir piedāvājis dažādās darba tikšanās pirms šīs sēdes. Mēs visi zinām no pašu pieredzes, ārpolitikā, ka um, mums nevienmēr visiem ir tie paši mērķi un prioritātes, bet uh, situācijas aktualitātes ir tādas, kas var arī mūs reiz vienot. Uh, minēšu tikai vienu piemēru - Irāna. Turienes notikums sekas vēl šobrīd grūti apjaust visā pilnībā. Ministrs eh, sarunā ar vienu manu kolēģi, nesen viesojoties Stokholmā, eh, kad tika runāts Zviedrijas padoms prezentūra, eh, izteicās, ka daži jautājumi viņam šķiet it īpaši prioritāri, un būsim interesēti apmainīties ar viedokļiem ar ministru kungu šodien par to. Tā tad arī partnerība ar Austrumēropu, Baltijas jūras stratēģija, tie būtu svarīgi jautājumi, un viss šis attiecība ar Krievijas, Krieviju blokus. Tad es paplašināšana, sarunu beigšana vai turpināšana ar Horvātiju, un, protams, es domāju arī par Eiropas Savienības lomu globālajā politikā, runājot par krīžu, uh, seku pārvarēšanu un tūkstošgadus mērķu sasniegšanu. E, tik tiešām nozīmīgu uzdevumu nav mazums. Un jāņem arī vērā institūciju ietvars. Mēs visi apzināmies, ka Lisabonas līguma ir paredzēts tuvākajā laikā apstiprināties un tam stāties spēkā, kas mūsu funkcijas arī tiešā mērā ietekmēs. Un tagad bez papildus runām es gribētu dot ministra kungam vārdu un klausīsimies viņā ļoti uzmanīgi. Paldies, priekšsēžkungs. Eh, es tiešām esmu ļoti pagodināts šodien viesoties šeit. Eh, varu piekrist jums lielā mērā. Eh, Kādu laiku nācās man klausīties somu tulkojumu, kas izklausījās diezgan pareizi bet tā kā mums jau arī iepriekš ir bijušas sarunas, es varu teikt, ka tiešām var jums piekrist. Daži ievadvārdi un neizplūdīšu garās runās, jo labāk jau laikam būs eh, atstāt vairāk laiku debatēm, kas arī ir vissvarīgākais parlamentā. Pašā sākumā acīm redzamais fakts eh, mūsdienu pasaule ir prasīgāka un sarežģītāka un daudzās jomās pat es teiktu bīstamāka nekā vēl dažus gadus apakai. Mēs esam ekonomiskās krīzes uh, vidū, tāda, kāda mūsu paudas uh, iepriekš nav piedzīvojusi. Pēdējās Pasaules bankas uh, uh, statistiskie rādītāji parāda globāls ekonomisks kritumu par apmēram 30%, uh, tirdzniecību par apmēram uh, 3%, eh, tirdzniecība par 10%, un tas ietekmēs arī, protams, eh, ārlietu politiku. Uh, Šī, šīs ekonomikas pagribums ietekmē pasaules vājākās valsts, un tam būs politisks sekas, un mēs esam tikuši aicināti e, ienākt šajā spēlē un e, izplatīt stabilitāti, kas, e, jo pretējā gadījumā seks būs ļoti nepatīkams. Ja es apskatoties uz Startautiskā valsts fonda mājaslapu, tur ir karte kas norāda uz problēmu zonām tuvāko mēnešu laikā, un no Eiropas viedokļa šī karta dod diezgan spēcīgu vēstījumu. Eiropas savienības loma ir eh, būt stabilizējošam faktoram vājām valstīm nestabilām ekonomikām. Ja mums neizdosies to dot, tad mums arī citās lietās negūsim panākums. Tāpat laikā apzināmies, ka Ja ekonomiskais eh, uzdevums ir tāds, kāds mūsu paudzē iepriekš nav bijis, tad mums ir arī tāds pats uh, izaicinājums klimata izmaiņā. Arī šajā jomā mēs varam detalizēt par uh, zinātnieku atzinumu detaļām, bet visumā pastāv vienprātība par izaicinājumu, kāda mums jāstājas pretī, kam ir jānotiek, ņemot vērā to, ka uh, chronometrs ir sācis tikšķēt. Un zaļā diplomātija tagad ir nepieciešama no Eiropas puses, lai visu pasauli pavirzītu uz priekšu decembrī un panāktu klimata vienošanos darījumu, kas sāktu risināt šo, kas ir viens no būtiskākiem mūsu laika izaicinājumiem. Šiem diviem izaicinājumiem klāt nāk vēl tas, ka mēs redzam spriedzes pieaugumu e, e, šajā plašajā e, teritorijā no Palestīnas līdz Pandžabām un uh, Uh, arī mūsu uh, Savienības austrumos notiek tāda interesanta politiska manevrēšana. 20 gadus pēc uh, dzels priekškara krišanas uh, Eh, kas, protams, arī tiks svinētas šis atgadījums, ka 20 gadus atpakaļ 19. augustā dzels priekškars tika pārrauts uz eh, Ungārijas un Austrijas robežas. Un tad pēc tam Prāgas notikumi, tas viss, kas eh, arī aizsākās ar vēlēšanām pūlijām, daži mazliet iepriekš, kas fundamentāli pārveidoja visu Eiropu, un to, kas ir noticis, ka eh, kopš tā laika mēs varam tikai nosaukt par ļoti fundamentālu. Eiropa ir eh, kļuvusi no vienas par problemātiskākiem reģioniem pasaulē, eh, par vienu no galveniem partneriem, risinot mūsdienu globālās problēmas šo 20 gadu laikā, un to visu mēs esam darījuši ar paplašināšanos, ar eiro, ar jaunu institūciju izveidi, bet pats par sev saprotams, uh, stājoties priekšā arvien izaicinošākai globālai darba kārtībai, eh, tiek mests ar izaicinājums mūsu līdzšinējiem panākumiem, un mums ir jābūt gataviem vēl aktīvāk strādāt, lai dotu ieguldījumu un vēl eh, tālāk uzlabotu savu eh, ticamību un efektivitāti, ko esam laikgaitā izveidojuši pats par sevi saprotams arī tas, ka Zviedrija, kas ir tikai e, uz dažiem e, īsiem mēnešiem uzņēmusies Zviedrijas e, Eiropas Savienības prezidentūras, dos savu ieguldījumu tam. Arī mums ir jauns Eiropas parlaments, jauna Eiropas komisija, vēl to gaidam, un cerams, ka arī Lisabonas līgums šī gada rudenī tiks ratificēts pēc eh, kā eh, ļoti īsā laikā mums ir jāveic diezgan būtiska institūcija eh, transformācija. Šī ekonomiskās krīzes politiskās sekas, klimata izmaiņas, kas ir globāli, un spriedzes, kas ir daudzos pasaules reģionos un mūsu institūciju transformācija, tas viss ir jāveic no mums visiem kopā. Padome, parlaments, komisija, Mums visiem ir jāstrādā pie šiem milzīgiem uzdevumiem tuvākajos mēnešos. Un diez vai ir liels šaubas par to, ka e, Eiropas Savienības ticamība globālajā arēnā ir funkcija e, no tā, kā mēs e, risinām paši savu pasaules reģionu problēmas. Mēs varam mācīt citus tālumā, bet ja mēs nespēsim atrisināt pašiem pašmāju problēmas, tad mūsu balss un mūsu priekšlikuma ticamība uh, tiks smagi mazināta. Un, uh, Līdz ar to mums arī jāvērš skati uz svarīgo un arvien svarīgāko transatlantisko partnerību, uz nepieciešamību strādāt roku rokā ar mūsu Amerikas partneriem. Ja viņi redzēs, ka mēs strādājam uh, veiksmīgi, tad mēs arī kļūsim par ticamāku un nopietnāku uh, globālu Uh, balsi. Mūsu galvenie uzdevumi ir saistīti ar paplašinājumi, ar uh, paplašināšanu ar mūsu tuvākajiem kaimiņu valstīm. Līdz šim esam bijuši panākumiem bagāti, un uh, transformācijas spēks, ko sev nes līdz uh, paplašināšanās, ir bijis ļoti liels mūsu pasaules reģionā. Vistuvākie uzdevumi šajā jomā ir, protams, saistīti ar ap 100 miljonu cilvēkiem, kas klauvē pie mūsu durvīm eh, eh, dienvidu austrumu Eiropas dažādajās valstīs. Mēs esam gājuši eh, jau tālu ceļu kopš um, šķeltās Eiropas laikiem. Serbijai ir viss uh, eiropeiskākā vadība, kāda tai varbūt ir jebkad uh, savas vēsturē bijusi. Kosova ir neatkarīga valsts, un Bosnijas uh, uh, uh, politiķi dažkārt strīdās, kā jau politiķi to mēdz darīt, bet darētu arī atzīmēt, ka nav bijis neviens uh, starp etnos vardarbības gadījums kopš kara beigām. Kro uh, Horvātija arī uh, virzās strauji tuvāk Eiropas Savienībai. Melnkalne ir iesniegusi uh, pieteikumi dalībvalsts statusam, tas ir nodots padomē, un Albānija arī ir iesniegusi pieteikumu dalībās statusam. Es gribētu teikt, ka pirmo reizi um, integrācijas spēki šajā reģionā uh, ir spēcīgāk nekā desintegrācijas spēki. Taču tieši šajā brīdī ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt mums uh, šo uh, virzību integrācijai, un tas arī, acīm redzot, būs tuvāko mēnešu un gadu galvenais uzdevums. Mana vēlme būtu tāda, ka mēs varētu sasniegt jaunu līmeni attiecībā uz integrāciju, eh, eh, integrācijas perspektīvām visās Rietumbalkānu valstīs. Eh, ceļš uz dalībvalsts status būs garš dažām no šīm valstīm. Valsts uh, um, stiprināšanas uzdevums, eh, state building task eh, šajā bijušā Dienvidslāvijas reģionā ir ļoti svarīgs, bet daudz ko var darīt, eh, lai palīdzētu šīm valstīm, tuvojoties dalībvalsts statusam. Um, Viņas ir iesniegušas tātad eh, pieteikums dalību valsts statusam, eh, tās eh, virzās caur šim Eiropas komisijas atzinumu procesam un ievieš ļoti ambiciozas reformu plāns viss reģions. Tātad, ja tas turpinās šie centieni, tad mēs viņam varam dot integrācijas perspektīvu spēcīgāk nekā pat laban. Uh, Eh, bet ir arī joprojām eh, zināmi šķēršļi, eh, bet tas netraucēs mums sasniegt rezultāts, ja mēs nepārstāsim savus centienos. Bosnijā ir arī institūcija pārveidi jāveic, eh, padarot tās eiropeiskākas. Arī Serbijā ir institucionāli izaicinājumi, bet tas viss ir paveicams, ja būs politiskā griba, un tas viss ir nepieciešams, ja mēs gribam saglabāt šo uh, pozitīvo virzību ļoti svarīgā pasaules reģionā. Turcijas virzība dažkārt ir dažkārt kontroversiāla, tas ir diezgan, uh, tas nav pārsteidzoši, bet prezentūras uzdevums, protams, ir uh, objektīvi Uh, izvērtēt Eiropas Savienības politiku, ko arī atbalst uh, šī parlamenta plašs vairākums. Arī uh, šīs iestāšanās process mums tuvākos mēnešos jāvirz uz priekšu. Varbūt viss svarīgākais process Eiropā tuvāko mēnešu gaitā būs saistīts ar uh, Kipras uh, dalīto Kipru salu. Prezidents Kostofjas un Talāt kungs uh, ir uh, kopīgi nosēžušies pie sarunu galda, lai pārvarētu 20 gadus pēc uh, Berlīnas mūra krišanas uh, šīs salas galvaspilsētas un uh, salas kopumā dalījumu. Uh, un šādi viņi ir parādījuši uh, Eiropas galveno būtību, nevis e, nocietināt e, pagātnes e, robežšķirtnes, bet pārvarēt šīs robežšķirtnes, parādot, ka ir iespējams Kiprās panākt vienotību. Ja viņiem tas izdosies, tā tas būs vēstījums visam reģionam, Dienvidu Austrum Eiropas reģionam, kam būs arī plašāka strateģiska nozīme uh, Uh, stiprinot eiropeizācijas procesu un uh, izlīgumu uh, procesu kopumā. Pagājušā gada gaitā Eiropas Savienība ir uzsākusi divus projektus kā, kuriem ir ārkārtīgi uh, tālajoša strateģiska ilgtermiņa nozīme. Pirmā uh, eh, saistīta ar uh, vidusjūras reģionu gadu apakai Parīzē mēs pieņemām lēmumu daudz ambiciozāk strādāt ar dienvidu vidusjūras valstīm. Barcelonas process desmit gadus iepriekš jau ir uzsākt, bet mums ir jādara vairāk. Un tas ir saistīts ar ļoti vienkāršu ideja. Ja mēs skatāmies šīm valstīm tuvāko 15-20 e, gadiem, tad kād 50-60 miljonu cilvēkiem pieaugs šīs e, reģiona iedzīvotājs skaits. Divas e, Ēģiptes, e, tā rupi izsakoties. Ko tas nozīmē mums? Tam būs plašas stāvjošas seks vai šīs sabiedrības e, raksturos stagnācija un izmisums. E, kas ja viņi nespēs piedāvāt darbvietas savam e, augušam iedzīvotājiem skaitam, iepšu tās būs e, optimistiskas, augošas valstis, ar, e, kas dod iespēju saviem iedzīvotājiem, kas, kam būtu savukārt tālējuši sekas arī dzen mums, kā arī viņiem pašiem. Un šīs vidusjūras partnerība ir instruments, ko mēs mēģinām piemērot, lai palīdzētu šīm valstīm, kas ir ārkārtīgi svarīgs mums. Pēc tam, pēc vidusjūras savienības kurai nāksies pārvarēt gāzas e, e, kara, e, karam sekojušās konstrakcijas, mums ir partnerība Savienības austrumos starp Eiropas Savienību un Ķīnu ir 12 valstis. 80 miljonu austrumu partnerības valstis, 140 miljonu Krievijas iedzīvotāji, 60 miljonu Centrālā Azijas iedzīvotāji. Uh, Un e, mani diezgan satrieca ziņojums, ko es saņēmu e, vakardien no Eiropas ārlietu padoms, kas uh, raugās uz mūsu politiku šajā jomā. Viņa uh, raksturoja situāciju šajā visā teritorijā, diez, uh, teritorijā diezgan Eh, pesimistiski. Viņi saka, ka politika tur ir eh, ļoti indīgs eh, ju, mikslis starp autoritārismu un, un demokrātiju. Ekonomiskā krīze ir izraisījusi diezgan liela hausa visā reģionā. Mazliet varbūt pārspīlēt, bet uh, tomēr tur ir savu patiesību. Uh, un ir ārkārtīgi uh, daudz kas slikts uz spēles šeit ar austrumu partnerību. Uh, tas tiek uzskatīts par svarīgu visā reģionā un transformācijas spēki, ko mēs esam parādījuši pagātnē, būs arī ļoti nozīmīgi šajā reģionā un šī reģiona nākotnē. Tāpat laikā mums ir jāturpina sadarbība ar Krieviju, valsts, eh, ar kuru mūsu attiecības pēdējā gada gaitā ir pasliktinājušās, ņemot vērā Gruzijas konfliktu un Eh, Krievijas eh, eh, neizpildu, daži nolīgumi neizpildu šī kāra sēka sakarā. Tomēr mēs paliekam ieinteresēti Krievijas iesaistē ehm, partnerībā ar Eiropu un uh, globāli, kas ir balstīti uz noteikumiem, uz skaidriem noteikumiem. Mums nevajag pārstāt savus centienos pārliecināt viņus, ka nekas nebūs uh, labāk eh, arī Krievijas interesēs, kā attiecības ar kaimiņiem, kas ir balstīts uz patiesību, eh, patiesu savstarpēju uzticēšanos. Tā mēs to daram Eiropā, tāda ir mūsu tradīcijas. Un tad gal galā nobeidzot šo eh, tēlojumu par Eiropu un tās kaimiņu valstīm, es gribu teikt šādi. Varbūt, ka mums ir jauna ziemeļa dimensija, kas um, top. Uh, rītdien, un arī mēs saņemsim Īslandes pieteikumu eh, drīzumā, eh, visdrīzāk ES eh, e dalībvalsts statusam. Un, protams, ka ar šo pieteikumu mēs strādāsim tāpat kā ar citiem pieteikumiem kaut gan ņemot vērā, ka e, šī valsts, esot Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalsts, jau ir ieviesos lielāko daļu akī, un viņi ir arī jau Schengenes dalībvalsts, tātad viņi ir pavirzījušies jau ļoti tālu. Bet nākotni mēs varēsim apspriest kopīgi, un šī ir valsts, e, kurai ir spēcīgas demokrātiskas tradīcijas. Parlaments tajā izveidots pirms tūkstots gadiem, un uh, retais var ar kaut ko tādu lepoties. Tādēļ strateģiskā ziņā tas mūsu savienību vēl tiešāk iesaistītus šai uh, daudzos strateģiskos jautājumos un to risinājumā. Eh, ārkārtīgi lielie vidas izaicinājumi šajā reģionā un iespējamā, kā es gribētu uzsvērt, iespējamie jaunie eh, transporta ceļi, kas varētu pavērties starp Atlantijas un klusā okeāna pasaulēm. Tie ir arī mums Eiropiešiem ļoti būtiski izaicinājumi, eh, um, kas ir risinājumi mūsu pašu mājās, kā arī mūsu kaimiņos un kas ir cieši saistīti ar mūsu ticamību uh, nākotnē, cik veiksmi mums izdosies šos problēmas risināt. Un, protams, nāktos piebilst arī, ka visi šie jautājumi, kas stiepjas no Palestīnas līdz Pandžabam, mums ir jāiekustina iestigušais uh, tuvo austrumu miera process. Pirms pāris gadiem vēl šeit bija pozitīvāks virzība vērojama Palestīnā, eh, Ēģiptes pozitīvā eh, iesaist šajā procesā, Anāpolis process tas viss kaut ko mazliet iekustināja, vismaz tā šķit, un tagad mums vairs nekas nekustās. Process ir jāiekustina no jauna, un tie ir jāiekustina diezgan strauji, lai uh, situācija tos uh, austrumos nekļūtu vēl daudz sarežģītāk nekā tā ir šodien. Mums ir jāraugās uz to, vai mēs varam dot savu ieguldumu Irākas stabilitātei pēc ASV un citu koalīcijas spēku iziešanas no šīs valsts. Mums ir jārisina visi jautājumi, kas saistīti ar Irānu. Tajā skaitā ar problēmām, kas bija ar nemieriem ielās, ar izlīguma procesu pēdējo nedēļu un dienu laikā. Bet mums ir arī jāraugās, vai ir veids, kā mēs varam panākt e, tomēr kompromisu ar Irānu. Uh, Eh, eh, svarīgos jautājumos tajā, tādos kā kodola drošība. Mums ir jā. Uh, uh, fokusējas arī uz Afganistānas vēlēšanām un iespējamo pārējonā šīs valsts vēstures posmā. Mums ir uh, arī jāsadarbojas ar Pakistānu, cenšoties šai valstī atrast viss E, labāko risinājumu tās drošības un finanšu izaicinājumiem, kas ir ļoti nopietni. Neaizmirsīsim, ka Pakistāna ir ļoti nozīmīga valsts. E, e, diezgan drīz jau būs 200 miljonu pakistāniešu, neaizmirsīsim to. Un tas viss, manuprāt, ir arī cieši saistīts ar mūsu uh, attiecībām ar musulmaņu pasauli kopumā, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, kas ir mūsu tuvākais kaimiņš ne tikai uh, kartē, bet arī tepat mūsu pašu pilsētās uh, otrā ielas pusē, daudzās dalību valstīs. Un es domāju, ka ir potenciāls pozitīvākām attiecībām. ASV politika ir mainījusies. Obamas kunga uh, Eh, prezidenta runa Kairā eh, ir bijusi ļoti nozīmīga. Tās nozīmība nebūtu jānovērtē par zem. Un mēs esam redzējuši, kā arī īrānieši eh, tomēr ir diemžēl risinājuši situāciju savā valstī. Ja mēs redzam valdības daudzās musulmaņu valstīs, tad nevis fundamentālismu un neiecietības spēki gūst panākums. Jā, viņi ir tur, viņi ir daļa no politiskās, uh, uh, politiskā spektra šeit, tāpat kā arī mūsu valstīs ir ekstrēmistiski spēki, bet nekur viņi nav pat tuvu uh, gūt, uh, uh, note, kļūt par notiekošo spēku. Viņi tiek marginalizēti, viņi tiek nostumt malā un ir cits spēks, kas gūst arvien vairāk panākums, kas uh, paver jaunas iespējas risināt miera procesu tuvijos austrumos, eh, veicināt stabilitāti Pakistānā, stiprināt demokrātiju Pakistānā un panākt izlīgumu kaut kādu, es ceru, ar valsti ar, eh, un Irānas tautu. Eh, ar valdību tas varētu būt cits jautājums šajā valstī. Tie ir daži no jautājumiem, kas būs mūsu visu darba kārtībā parlamenta, uh, dalībvalstu un prezidentūras. Tas ir bijis diezgan saraustīts starts, tā savādāk jau nevarēja būt. Es esmu pavadījis dažas dienas Balkānos, cenšoties tur gūt panākums Esmu atgriezies no četru gadu ceļojuma Dienvidu Kaukazos, un tad es došos uz Stokholmu, dažas stundas pavadīšu tur, pēc tam es eh, atkal lidošu citur, un tad būšu atkal Briselē, lai piedalītos pirmā eh, eh, vispārīgo un ārlietu padomas sanāksmē pirmdienā, un tad, protams, turpināt darba ar Eiropas parlamentu. Bet ar šiem Eh, ar šo runu es nevaru tēmā apgalvot, ka esmu viss mūsu problēmas atrisinājis, bet eh, es ar prieku eh, piedalīšos diskusijā ar jums, uzklausīšu jūs jautājumus un atbildēšu tos, cik labi spēšu. Un tiešām man būs liels prieks strādāt kopā ar Eiropas parlamentu. Tas ir ne tik vien nepieciešami, bet šai sadarbībai būs jābūt arī konstruktīvai. Es ceru, ka tā un ticu, ka tā tāda būs un arī stimulējoša mums visiem. Paldies! <clears throat> Grazie, signor ministro, la sua esposizione è stata. Paldies godātajiem ministra kungam par šo uzrunu. Jūsu sacītājs bija lakonisks, bet tajā pat laikā arī pilnīgs. Man ir jānodod arī visiem kolēģiem ļoti svarīga informācija. Ministrs, ministram ir jādodas prom apmēram pēc stundas. Un ir pieteikušies 34 deputāti kuri vēlas izteikties. Tādēļ lūkšu jums divas lietas, godātie kolēģi. Pirmkārt, tagad es slēdzu runātāju sarakstu un aicinu deputātus nerunāt ilgāk par divām minūtēm. Jums ir divas minūtes, lai uzdod savus jautājumus. Tas ir ļoti svarīgi, lai viss varētu izteikties. Un tagad es sāku ar dažādu politisko grupu koordinatoriem. Un pēc tam sekošu sarakstam. Lūdzu, Salafranka kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Elmāra Broku un arī um, Eiropas Tautas partijas grupas kolēģi vārdā es jūs šeit uh, tiešām sveicu, godētais ministra kungs, un arī vēlu gūt panākumu Zviedrijas prezidentūras laikā. Un šie panākumi jums būs tiešām nepieciešami, jo izaicinājumi ir lieli. Gan referendums attiecībā uz Lisabonas līgumas, līguma ratifikācija, jaunās Eiropas komisijas izveide, Kopenhāgenes samits, Kyoto protokola atjaunināšana ekonomiskās krīzes laikā. Šie visi ir ļoti svarīgi jautājumi. Un šajā kontekstā godētais priekšsēdētāji Gudētais padomas priekšsēdētāji uzdošu trīs jautājumus. Pirmām kārtām mūsu politiskā grupa piekrīt jūsu vīzijai par spēcīgu Eiropu, un es gribētu zināt, kādi ir sagatavošanās darbi, kurus sag kurus sagatavoja Zviedrijas prezidentūra, lai pēc iespējas ātrāk varētu garantēt Eiropas Savienības ārlietu aktivitāšu īstenošanu. Otrakārt, mēs piekrītam arī jūsu redzējumam par cilvēktiesībām visur pasaulē. Es ļoti augstu novērtēju to, ko jūs sacījāt savus runas sākumā par situāciju Irānā. Kādas ir jūsu domas par um, reformijas priekšlikumiem un arī višā prezidenta Atamī priekšlikumu par jaunu referendumu organizēšanu, kurš varētu uh, pamatot vai arī tieši atzīt par spēkā nāsošiem pēdējās vēlēšana rezultātus un par situāciju Hondurasā plenāra sesijā. Pagājušajā nedēļā mums bija arī parlamentā debats. Protams, ka Eiropas parlamentam ir arī jāatbalsta uh, kārtības ieviešana šajā valstī. Un arī uzteicām Kostarikas prezidenta uh, veikto darbu, kā starpnieku uzdevumu. Eiropas Savienība tagad grasās noslēgt līgumu ar Centrāla Amerikas valstīm. Vai jūs uzskatāt, ka šī līguma pārakstīšanu ietekmēs vai to vajadzētu ietekmēt situācija, kā tā ir Hondurasā? Trešdien eh, Kostarikas prezidents arī eh, veiks savus aktivitātus, un tad varbūt situācija būs skaidrāka. Priekšsēdētāji, jā, jūs gandrīz respektējāt divas minūtes, un tagad Svabodas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Jūs minējāt ļoti daudz jautājumus, tie visi ir svarīgi, bet gribu atgriezties pie jautājumu, kurš netieši tiek jums uzdots eh, plenāra sesijā par Balkāniem. Divīs jautājumi par Horvātiju un Sloveniju. Vai jūs vēlaties uzsākt kāds jauns iniciatīvas, vai jūs nogaidāt, vai jūs izmantojat iespējas lai sazinātos ar Jaunu Horvātijas valdību, lai uzsāktu jaunas iniciatīvas sarunās starp abām valstīm, un otrs jautājums ir vīzes jautājums. Protams, tā nav tikai jūsu atbildība, bet jūs zināt, kādas ir problēmas. Es neesmu pret to risinājumu, par kādu esam vienojušies, bet kādi būtu, kāds būtu iespējas, lai Bosnija pēc iespējas, kāda būtu iespējas, lai Bosnija varētu, lai Bosnija varētu piemērot šos. Uh, noteikums ir attiecībā uz Bosniju, Hercegovinu, lai viņas varētu iekļaut šajā sarunās. Paldies, priekšsēdētājs, paldies, paldies, Obots kungs. Kačī kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdi. Godētais ministra kungs, es arī turpināšu ar Bosnijas Hercegovinas jautājumu. Esmu saņēmis dažas izmisušas ēpastu pēdējo dienu laikā attiecībā uz uh, uz to, ka Bosnija nav to dalību, to valstu vidū, kurai netiks piemērots eh, vīzu sadrīvošanas režīms uz 1. 1. janvārim. Viņi tiešām ir iznesušā stāvoklī. Viņi uzskata, ka viņi ir upuri. Balkānu kārtu laikā viņi bija em, militārā embargo upuri, bet tagad atkal viņi ir upuri. Viņi ir brīvās pārvietošanās embargo upuri. Viņi uzskata, ka Serbijam un Horvātiem nav nepieciešama vispār vairs Bosnijas valsts, bet viņiem ļoti nepieciešama šī valsts. Es tiešām ieteiktu ministru kungam palīdzēt viņiem, sniegt viņiem ļoti konkrētu atbalstu, palīdzību valsts administrācijai un izmantot visus iespējamos līdzekļus, lai veiktu nepieciešamo progresu un nodrošinātu brīvu bosniešu pār, eh, pārvietošanās iespējumu līdz um, ehm, Srebrenītas dzimš, eh, gada dienai, kas tiks svinēt nākamā gadā. Un otrs puse ir arī Kosova. Attiecībā uz visu režīmu tā ir nesoša valsts, un viņi ne tikai ir aizmē, aizmirsta, bet viņi ir pilnībā izslēgti cilvēki. Godētais ministra kungs, es uzskatu, ka jūs prezidentūras laikā jums ir jālicvaro situācija Rietumbalkānos pretējā gadījumā sekas tik tiešām būs nekontrolējams. Paldies! Priekšsēdētājs paldies, Kečinkungs. Lunečeka. Kundzei divas minūtes. Jā, paldies priekšsēdētāji, godētais ministra kungs, padoms priekšsēdētāji kungs arī tiešām novērtēja to, ka jūs esat atradis laiku, lai būtu šeit mūsu vidū, arī, nu, arī esat mums prezentējis savus priekšlikumus un augstu novērtēju to, ka jūs runājat par jūsu prezidējušās valsts vēlmu tiešām uh, vadīt Eiropas Savienību uh, klimata jautājumā. Tas ir ļoti nepieciešams, manuprāt, un es ceru un tiešām arī vēlu, ka šī lieliskā retorika arī tiks pildīta ar konkrētiem pasākumiem, piemēram, ideja par to, ka ir nepieciešamais adaptācijas fonds attīstības valstīm, lai tur būtu pietiekami daudz finansējumu, un daudz dalību valsts to nevēlas nodrošināt. Tā ir viena lieta. Tātad jautājums, kāda ir situācija ar šo fondu? Un vēl divu komentāru iepriekšēji runātāji arī runāja jau par šo vīzu liberalizācijas situāciju Balkāniem un Montenegro un uh, Atvienoja būs šī brīvība, bet bo, attiecībā uz Bosniju vēl lietas ir uh, jātīsta. Jūs uh, trīs pēdējie pārstāvi Kristīns Vārtsonija Pedersen un Miroslavs Laičai, kur bija Bosnijā, kritizēja komisiju par priekšlikumu un par to, ka bosnieši nav iekļauti šajā priekšlikumā, ir ļoti svarīgi, manuprāt, lai padomu darītu visu nepieciešamo un palīdz atbalsta bosniešus, lai varētu piemērot visas liberalizācijas režīmu un lai tehniskie pasākumi tik atrasāti līdz gada beigām, lai bosniešiem būtu brīvība. Uh, pārvietoties ne tikai horvātiem un serbiem, bet arī bosniešiem būtu šī iespēja brīvi pārvietoties. Cerams, pēc eh, trim nākamajā mm, gada eh, pirmajiem mēnešiem un nākamais jautājums Irānā augusta vidū būs eh, tiks inaugurēts tā saucamais jaunais krapniskā veidā ievēlētais prezidents Ahmedženkungs Es ceru, ka jūs un dalībvalsts netiks pārstāvēti augstā līmenī šajā prezidenta inaugurācijas uh, laikā. Eiropas Savienībā ir atklāti jāapsaka, ka vēl, um, vēlēšanas bija krāpniecisks. Kāds ir jūsu attieksme pret to priekšsēdētājs? Paldies, Lunačekas kundze. Tanakungs, divas minūtes. Gotēties priekšsēdētāji. Ministra kungs, esmu šeit. Par tuviem austrumiem vēlreiz atgriežoties pie Čehijas iniciatīvu uzlabot Eiropas Savienības attiecības ar Izrēlu, vai tas atgriezīsies arī jūsu darba kārtībā, vai tagad šī situācija būs grūtāk, ņemot vērā jauno valdību, vai ir arī kādi priekšlikumi par šīm attiecībām ar Izrēlas valdību. Un vai tas nepasliktinās situāciju tieši ar, arī ar Irānas valdību un arī par eh, ar šo Hezbollu eh, Kustību jūs minējāt Indiju, Pakistānu, bet jūs neminējāt Šri Lanku, kas tagad ir ar, arī atjaunošanās uh, posmā. Arī uh, Ķīnē ir tāds liels vakums attiecībā uz ieteikmi. Kā mēs varam mūsu ieteikmi nodrošināt šeit, jo komisijai tur ir slikta reputācija, manuprāt, Kolumbo pēdējo gadu laikā, un Un tagad viņi atkal varbūt sagaida Eiropas Savienības atbil, atbalstu, bet no mūsu valdībām ir jābūt ļoti draudzīga attieksme. Kīpras jautājums, pr protams, šīs divpusējās sarunas ar prezidentiem ir ļoti svārīgi, bet atbildība ir Ankarā. Arī Turcijas ministrijā, aizsardzības ministrijā un Turcijas eh, armijā. Vai jums ir kāds redzējums par to, vai Turcija vispār varētu atzīt šo uh, eh, Kipras valstu un kāda ir situācija? Paldies. Un tagad goja grupas vārdā. Atzīgie kungs. Georgio kungs. Paldies. Vēlos pateikties um, Bildu kungam par to, ka esat šeit mūsu vidū un arī gribu uzteikt uh, priekšsēdētāju par viņu ievēlēšanu. Tad attiecībā uz paplašināšanos arī gribu izteikt divus vārdus par Turciju un uzdot vienu jautājumu. Pašlaik sarunas notiek starp Kīpras prezidentu Kristofjus kungu un arī tālāk kungu, kurš ir Turcijas uh, daļas pārstāvis. Jūs sacījāt, kā ir iespējams risinājums, un šajā iespējamā risinājumā būtu arī jābūt atsaucēji uz Eiropas Savienības vērtībām. Es pats esmu kiprietis un gribētu. Nezinu, vai Kipra varētu būt tāds kā startautiskais uh, divu kopienu apvienošanās simbols. Un tas ir arī mūsu mērķis. Jo Kipriešiem jau ir nepieciešams šis risinājums, lai varētu brīvi pārvietoties ne tikai visā Eiropā, bet arī mūsu pašā valstī, uz mūsu salas. Jūs ļoti labi saprotat, ka abiem šiem prezidentiem būs jāatrisina iekšējās salas problēmas, bet nevienam ne otram nav iespējas sniegt savu ieguldījumu Turcijas okupācijas um, problēmai. Viņiem nav nekāds teikšanas attiecībā uz garantijām. Kipra neatkarīga valsts, kas ir Eiropas Savienības dalība valsts, ten, ten nevajadzētu dabūt nekādas garantijas no treš, kāds trešās valsts. Kiprā ir vairāk nekā 30 tūkstoši turku kareivju ir klātesoši, kur, kur pretim Kipras iedzīvotājs skaits ir 80 tūkstoši. Tas ir viens uh, turku kareivs uz uh, dažiem kipriešiem. Tātad mēs vēlamies nonākt pie risinājuma Jautājums ir, kādu spiedienu jūs varat izdarīt uz Turciju, lai Turcija varētu atvērt uh, Kīprai ostas un arī īstenot Ankaras protokolu un atzīt, proti, protams, Kīpras valsti. Un noslēgumā arī par Eiropas Savienību, par tuviem austrumiem. Eiropas Savienība vajadzētu būt vairāk idejas par uh, atbalstu, kādu varētu sniegt tuviem austrumiem. Paldies! Saka priekšsēdētāji, tagad plivris kungs. Tādējādi mēs noslēgsim koordinātoru uzstāšanos. Paldies, priekšsēdētāji! Godētais ministri kungs, daži jautājumi par paplašināšanos. Jūs runājāt par paplašināšanos uz austrumiem. Kā jūs reaģējat uz Francijas un Vācijas argumentiem? Šīs valsts vairāk kārt apstiprināja, ka Nekādā gadījumā Turcija nevar pilnībā iestāties Eiropas Savienībā, bet ka Turcija varētu piešķirt kādu īpašu statusu, īpašu režīmu. Vai jūsuprāt, Jūs ticat tam, ka Turcija varētu iestāties Eiropas Savienībā, un vai jūs, prāt, Eiropas Savienības robežas varētu stēties līdz Irākai? Vai tad no geogrāfiskā viedokļa Eiropas Savienība nebūtu nedaudz ārpus tās teritorijas, ko mēs uzskatām par Eiropas teritoriju un par Kipru? Vai ir iespējams izdarīt spiedienu uz Turciju, lai Turcija varētu atzīt uh, Eiropas Savienības dalību valsti? Un arī daži vārdi par imigrāciju. Jūsu runā es nedzirdēju runājam par imigrāciju. Pašlaik ļoti liels skaits nelegālo imigrantu, kur ierodas Eiropā, jo īpaši vidusjūras reģionu valstīs. Viņas vairāk cieši no šīs nelegālās imigrācijas, vai jūsuprāt ir iespējams, ka Eiropas Savienība varētu izdarīt spiedienu šīm izcelsmes valstīm, lai viņi varētu pieņemt savu valsts piedarīgo reintegrāciju? vai arī Eiropas Savienība varētu izdarīt uz uh, spiedienu uz tranzītu valstīm, lai šīs tranzītu valsts varētu respektēt līgumus, kur ir slēgti uh, imigrantu atgriešanas jautājumos. Un jūs uh, par Irānu runājot, sakāt, ka mums vajadzētu izveidot komunikācijas saiknes uz, ar šo valsti, bet vai ar to pietiek? Būtu jāatrod arī līdzekļi, kā mēs varētu sazināties ar režīmu. Vai jūsuprāt? ir iespējams uzlabot Eiropas Savienības un Irānas attiecības. Un ko jūs domājat par Honduras situāciju, ko šajā jautājumā var darīt Eiropas Savienība, bet īpaši gribu dzirdēt jūs atbildes par imigrācijas jautājumu. Paldies! Mēs esam gandrīz eh, respektējuši eh, laiku, tagad došu vārdu ministram, kura rīcībā ir eh, tik daudz laika, cik viņam ir nepieciešams. <clears throat> Bet, ja gribam uzklausīt visus, tad arī lūdzu būt lakoniskam atbildēs. Yes. keep you, keep you. no, but I, I, I will try to be. Es centīšos runāt īsi, bet gribētu arī atbildēt visiem. Salafrankas kungs, um, ārlietu dienesta uh, sagatavošana. Vispirms mums ir jāsagaida Lisabonas līguma ratificēšana, un, un tad varēs redzēt, kas mums jādara, ja cerams šī ratificēšana būs notikusi. Es uzskatu, ka uh, Eiropas saimnības ārlietu ministra dienests turpmākajos gados var iegūt ļoti lielu lomu, un es gribētu jūs aicināt pārdomāt šo jautājumu jo kad mēs būsim nonākuši līdz konkrētiem lēmumiem, tad mums gan politiskā, gan intelektuālā ziņā ir jābūt nobriedušiem. Mums ir jārespektē tomēr arī politiskais process un jānogaida, kāds būs vēle, referenduma rezultāts īrijā. Bet no šīs ieceras nevajadzētu atteikties par Hondurasu. Pirms neilga laika mēs apspriedām šo jautājumu plenāru sēdē, un es teicu, ka es ceru, ka Derijasa, prezidenta Derijas jaunā iniciatīva gūs sekmes. Politika, kādu mēs īstenojam šobrīd, un ko es ieskicēju pagājušajā nedēļā, tā pelna atbalstu. Un uh, mēs diskutējam cita starpā arī ar ASV par to, kāda varētu būt mūsu reakcija vai mūsu vēsts tam, kas notiek Hondurasā. Un lielā mērā šis jautājums ir saistīts ar mūsu attiecībām ar dienvidam ar Centrālamerikas valstīm. Mums ir jāatbalsta uh, attīstības tendences, kas ir vērojamas Hondurasā. Un tagad daži vārdi par Irānu. Šī valsts protams, ieņem noteiktu lomu noteiktā ietvarā. Un man nav konkrēti atbilžu, vai es nevaru neko prognozēt. Mums ir jāskatās, ko teiks Irānas elektorāts un kā attīstīsies process valstī. Un tad mēs redzēsim, kāds būs efekts. Mēs gribam sasniegt ar savu vēstījumu Irānas tautu. Un Irānā ir ļoti daudz jaunu cilvēku, kas sapņo par labāku nākotni. Un mēs redzējām brutali, brutālās aktivitātes vai darbības, kas bija vērojamas Irānas, Teherānas ielās. Ir bijuši arī vairāk mēģinājumi panākt vienošanos vai izlīgumu. Un joprojām ne, ir neatrisināts jautājums ar Francijas ķīlnieci Irānā. Un arī tas mums ir jārisina. Un tas pats arī attiecās uz, uz uh, atomu enerģētikas jautājumu un uz daudziem citiem, kas ir zināmi. No nu, tā viss mēs nevarēsim izvairīties. Tagad par Balkāniem, par Bosniju un vīzu atvieglojumiem, par Horvātiju un Sloveniju. Tās ir mazliet divas atšķirīgas lietas par Horvātiju un Sloveniju tātad. Es saprotu, ka es tagad varbūt izpaužu kaut ko, kas, nu, Es domāju, ka Balkānos vajadzētu rīkoties ļoti piesardzīgi, jo cilvēki nu, parasti viņi notic tam, ko viņiem saka, un tas var izraisīt noteiktas sekas, tāpēc es lūgtu abas puses nu, mazliet samazināt šo ātrumu, jo abām konfliktu pusēm ir jācenšas panākt risinājumu vai vienoties. Un Horvātija vēlas pātrināt savu iestāšanās procesu. Tas, protams, attīstīs arī mūsu saiknes ar visu reģionu kopumā bet arī Slovēnijai šeit ir kas sakāms kā dalību valstī, un tas mums ir jāņem vērā. Es domāju, ka abām valstīm ir jā, jāatrod risinājums, kas da, ir pieņemams abām pusēm. Mums ir jārīkojas konstruktīvi un jābūt gataviem kompromisiem. Par Bosnijas problēmu runāja daudz no jums. Es zinu, kāda šobrīd ir situācija Sarajevā, un tas nav nekas jauns. Mēs zinājām, ka, ka tā tas varētu būt. Ar Kārlu Švarcenbergu un Bernāru Kušneru es pavadīju Sarajevā ļoti interesantu dienu. Un mēs runājām par to, ka ir jāpieņem nepieciešamie jāvienojas par nepieciešamajiem pasākumiem turklāt tuvākajā laikā, lai nenokavētu, tā teikt, iekāpšanu vilcienā. Runa ir par to, ka ja notiek vilcināšanās pieņemot lēmumus, tad no tā cietīs ļoti daudz cilvēku. Un pirms divām dienām es apciemoju šo reģionu vēlreiz, un situācija ir skaidra. Ir vajadzīgs, nu, pātrināt šo jauno pasu ieviešanas procesu, bet tam jānotiek, protams, tādā leģitīmā veidā. Un tas vairāk ir iekšlietu ministru jautājums, kas katrs pats par sevi ir ļoti jauks cilvēks. Uh, bet arī šeit ir vajadzīga leģitimitāte un ticama eh, rīcība. Es ceru, ka Bosnijas valdība beidzot sāks rīkoties konkrēti. Un tagad par šo intensīvo saraksti pa ēpastu. E Es esmu daudz gadus nodzīvojis Bosnijā. Un valdošās aprindas nekādi nespēja vienoties savā starpā. Un tagad mēs varam pielīdzināt situāciju karam. Pirms 15 gadiem tikai karš notiek ar vārdiem. Es pazīstu ļoti daudz cilvēku Bosnijā. Un viņi nevēlas politiķus, kas visu laiku ķīvēs, bet vēlas iegūt Eiropas perspektīvu. Un šeit nekas cits politiķiem neatliek, kā pieņemt lēmumus. Es eh, ļoti priecāšos, ja Bosnijai izdosies integrēties Eiropā, bet par velti, protams, eh, nekas nebūs. Uzdevumu tomēr būs jāpilda. Es saprotu, ka šeit ir vēl arī vairāk neatrisināti juridiski jautājumi saistībā ar Eiropas Savienību, bet, arī, bet šeit es neredzu lielas problēmas. Runājot par vides pār iz, klimata izmaiņām, tad tā noteikti būs viena no mūsu prioritātēm turpmāko mēnešu laikā. Zviedrija uzsāks ļoti aktīvu zaļo diplomātiju turpmāko mēnešu laikā. Tanok kungs, jūs uzdevāt vairākus jautājumus par Izrēlu. Mēs, protams, vēlamies padziļināt dialogu ar Izrēlu. Un tas attiecās uz visiem un uz visiem jautājumiem, arī sevišķi uz tiem, kur domas atšķirās. Un tas pats ir noteikti sakāms arī par ASV. Arī viņiem ir intensīvs dialogs ar Izrēlu par tā saucamajām apmetnēm ja mēs vēlamies nodrošināt ilglaicīgu mieru tuvajos austrumos, tad šis jautājums ir jārisina par gāzu un par neseno karu. Kopš šī kara padomē mēs visu laiku esam dzirdējuši, ka izolācija ir nenes nekādu labumu, arī Izrēlē nē. Un mums ir jācenšas panākt, lai arī Izrēla to saprastu un mainītu savu politiku. Uh, tad mums ir jāskatās, kā mēs varēsim attīstīt savas attiecības. Formālos soļus es šobrīd nevaru pateikt, bet tagad vēl dažus vārdus gribu veltīt Šrilankai. starptautiskā sabiedrība netika pietiekami uzklausīta. Tad runa joprojām ir par Izraēlu. Uh, apvienoto nāciju delegācija netika ielaista uh, okupētajās teritorijās. Un karu var uzvarēt ar importētiem ieročiem, bet, lai stabilizētu valsti un turklāt ilgstoši, uh, Tur ir vajadzīgs gan prāts, gan sirds, un tas nav tik vienkārši izdarāms ar ieročiem vai palīdzību no ārpuses. Par Kipru. Eiropas Savienība procesā, kas šobrīd notiek Kiprā, nevar neko daudz palīdzēt. Šeit tomēr kipriešu un turku o, valdībām pašām ir jātiek skaidrībā. Es zinu, par ko ir runa, es zinu arī šīs problēmas vēsturi, bet nu, ir tā, kā ir, pastāv lielas problēmas. Un grūtības piemēram, kas saistās ar valdības izveidošanu strīdīgajā teritorijā, bet tā ir tikai, tas ir tikai mans tāds privāts viedoklis, ņemot vērā manu pieredzi. Tas ir ļoti problemātisks jautājums. Es domāju, ka beigās mēs vēl par runāsim par šiem jautājumiem. Es apšaubu Eiropas Savienības iespējas šeit iejaukties. Uh, Es domāju, ka padomas lēmumos, ko vairāk šeit pieminēja, bija runa par Ankaras protokolu, un mums ir jāskatās, vai šis protokols tiešām tiek īstenots, un tas ir vienīgais, ko mēs varam darīt, ja tiek panākt vienošanās. Uh, tad mums kā Eiropas Savienībai ir jābūt spējīgai atbalstīt vienošanos. Pat tad, ja ekonomiskie ieguvumi būs salīdzinoši lieli, uh, Mums šī vienošanās ir jāatbalsta, bet mēs neesam tie, kas šo vienošanos var panākt. Šeit tomēr ir jāsadarbojas abām kopienām, kupr, eh, kipriešiem un turkiem. Iekšlietu un tieslietu ministru tikšanās laikā Stokholmā uh, Es īsti nezinu, par ko viņi tur runāja, jo es tajā brīdī strādāju Kaukāzā, bet oktobra padomē atkal notiks diskusijas par šo ņemot vērā padomas jūnijas secinājumus. Es domāju, uz lielāko daļu jautājumu es esmu atbildējis. Paldies! Paldies! Es atvainojos visiem kolēģiem, bet man nav citas iespējas, kā dot atsevišķiem runātājiem tikai pusotru minūtu. Lūdzu, Broka kungs, pusotra minūte. Priekšēdētāja kungs, padoms priekšēdētāja kungs. Man ir jautājums par pa paplašināšanos. Proti, parīt it kā Islande iesniegšot iestāšanās pieteikumu. Islande jau piedara ek pie ek Eiropas ekonomiskās zonas, tāpēc lielākā daļa Eiropas likuma, Eiropas saimnības likumdošanas tur ir ieviesta. Uh, un līdz ar to tā atšķirās no citiem kandidātiem. Un jūs kā zviedrs, jums ir pieredze, ko tas nozīmē piedariet pie Eiropas ekonomiskās zonas. Ir vajadzīga daudzpusīga pieeja un nevajadzētu nekā, pieļaut nekādu vilcināšanos. Grazie, onorevole Brok. Paldies, Broka kungs. Raučeka kungs lūdzu. Pusotra minūte. Es gribētu jums jautāt. Viena no mūsu dalību valstīm ieviesa vīzu režīmu ar Čehijas republiku. Kanāda ievies vīzu režīmu ar vienu no, ar, ar Čehiju, ko mēs varam darīt, lai situāciju mainītu? E passo la parola alla collega Pak. Paldies, vārds kolēģei Papas kundze. Ārliet ministra kungs, vispirms par Bosniju, tad par uh, Hercegovinu un Horvāciju. Jūs teicāt, ka Horvācija veic labu progresu un paldies Dievam kolēģi jau ir pārjautājuši, bet es gribētu teikt to, ka nevar būt tā, ka ārējā robeža, kas Slovenija netraucē nekādi iestāties, tagad šī ārējā robeža, eh, eh, eh, kas kļūtu par iekšējo robežu, kļūst par šķērsli. Uh, Eh, sarunām. Es domāju, ka padoms prezentūras uzdevums ir risināt šos jautājumus skaidri. Viens ir jārisina tiesas ceļā, otrs ir sarunas ar Eiropas Savienību. Es domāju, par to jums eh, vajadzētu parūpēties, jūs eh, nevis gaidīt, kamēr abi atrod risinājumu. Ziniet, cik abas puses ir iekašus par Bosnijas, var tikai apstiprināt kolēģi jau sacīto par ceļošanas atvieglojumiem ar patreizējo lēmumu mēs etnisko dalību esam cementējuši, nostiprinājuši, un līdz ar to tas ir par labu eh, šiem strīdiniekiem. Mums jādara viss, lai bosniešiem palīdzētu. Mēs nevaram tās pašas mēroklus piemērot Bosnijai kā Serbijai. Mums tiešām jāmēģina meklēt eh, arī dziedēt to, kas ir sag, sa, sagājis dēlī šajā valstī, proti etnisko uh, uh, mieru. Un jūs teicāt, ka jauno de, veco Daytona struktūru nāktos pārvērt jaunām Brisel struktūrām. Vai es to varētu lūdzu paskaidrot? Paldies kolēģei Pakas kundzei. Tagad Nuņes kungam vārds. Kundzei. Paldies, priekšsēžu kungs. Es ļoti priecājos, Bilt kungs, ka varu jūs šeit uzrunāt, ka jūs esat bijis gatavs runāt mums padomu, kad jūs Zviedrijas prezidentūras stādījāt priekšā, jūs par ārlietu politiku nemaz detalizēti neizteicāt, tagad jau drusku detalizētāk, īpaši, kad jūs sacījāt, ka Eiropas Savienībā jādomā par ziemeļu un austrumu dimensijām, bet ka arī citu citi virzieni vēl būtu varbūt jāpadziļina. Un es te īpaši domāju par Dienvidu Ameriku, par Latinu Ameriku. Kā tad ir ar asociācijas nolīgumiem ar Merkozuru un Andu nolīgumu valstīm, vai tiem nebūtu jādod augstāks profils? Tāda par vidus jūras reģionu. Attiecības starp Eiropu un vidus jūras reģionu te protams, ir tā, ka mums šo civilizācijas sadarbību darētu padziļināt. Un kā jūs vērtējiet epas, vai arī šeit jūs gribat gūt uh, spercojas uz priekšu? Paldies, Nuņas skundzei, un tagad vārds Gāler kungam. Paldies, priekšsēžu kungs, jūs ievadrunāt teicāt, ka pasaule. Uh, Eh, daudzos reģionos kļūst tikai bīstamāks spriedzes pieaugu un labāk nekā rēģēt ir, ja mēs potenciāli nestabilos reģionos rīkojamies proaktīvi. Un tāds arī ir mērķis mūsu kaimiņu eh, attiecību politikai. Attiecībās Ukraina padomi ir pieņēmusi tādas lēmas, kur mēs esam eh, tā viegli sakoties Ukraiņiem devuši, uzdevuši zināms mājas darbs, kas viņiem būtu jādara iekšēji lai viņi varētu pietuvoties Eiropas Savienībai. 18. jūnijā, acīm redzot, ārlietu ministrs Sikorskis un Steinmeiers bija Kievā, un tur diezgan skaidri eh, viena otru mūsu prioritāti izklāstīja. Mans jautājums jums, kāds mērķis jūs spraudz attiecībā uz attiecībām ar Ukrainu tuvākajiem mēnešu gaitā? Jūs arī sacījāt, ka mēs gribam būt ambiciozāk arī krīžu gadījumos. Ja Es domāju, ka mums ir jābūt labi sagatavotiem šādām situācijām un lai īstenot to, ko esam politiski lēmuši. Pirms pieciem gadiem esam lēmuši tā saucamās eh, ātrās rēģēšanas trupas izveidot, bet eh, līdz šim tās nav eh, reāli sākušas strādāt apakškomiteja drošība un aizsardzība uh, delegācija bija Zviedrijā uh, nesen un bija ļoti pozitīvi pārsteigta pa Zviedrijas kaujas grupas, ātrās rēģēšanas grupas uh, gatavības strādāt, bet, diemžēl, Kongo ne, atkal nekāda darbība nenotika vai iesaist jautājums, vai jūs esat gatavs uh, koncepciju e, šīs ātrās rēģēšanas e, spēkiem e, pārstrādāt koncepciju, lai tie varētu vieglāk tikt iesaistīt konfliktu risināšanā. Paldies, Galerkungs. Tagad apakš, cilvēktiesība apakškomitejas vadītājas kundze, Tārkundze, Hautala kundze un tad atkal ministra kungam vārds. Paldies, es gribētu jums apsveikt ar jūsu cilvēktiesību programmu, un man ir daži jautājumi šajā kontekstā. Tātad jūs gribat cilvēktiesībām dot augstāku profilu ES ārlietu politikā. Vai es varētu lūdzu konkretizēt, kā jūs to uh, grasties panākt? Vai jūs cilvēktiesības konsultācijās ar trešām valstīm pacelsiet augstākā rangā, uh, lai tam būtu konkrēts uh, konkrētas uh, ietekme, uh, piemēram, sarunās ar Ķīnu un Krieviju. Man arī interesētu jautājums par izteikšanās brīvību internetā. Internets ir joma, kur cilvēktiesība ierobežošana plašā mērogā notiek. Brīvā izpaušanās šeit tiek iegrožota. Un gal galā cilvēktiesība aizstāvju situācija visā pasaulē ir ļoti smaga. Nesen Estimirovs kundze Kaukazā tika noslepkavota ārkārtīgi apkaunojošā veidā dienas gaismā. Ko Eiropas Savienība varētu darīt, lai palīdzētu cilvēktiesība aizstāvju situāciju uzlabot, lai viņi varētu vienkāršāk atstāt valsts, kurās viņu dzīve tiek apdraudēta dzīvība. Paldies, Hautals kundze, un tagad kolēģis Beons noslēgs šo runātāju raundu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godētais ministra kungs, jūsu ievadu vārdos jūs runājāt par vidusjūras savienību. un jūs arī dalījāties eh, šodien visiem pieņemamajā idejā par to, ka šīs iniciatīvas izaicinājumi ir ievērojami. Jūs runājat galvenokārt par demogrāfijas jautājumiem, protams, ir arī ekonomiskie un ģeopolitiskie aspekti, arī enerģētikas jautājumi. Tad šī iniciatīva eh, šķiet īpaši ātri neiet uz priekšu, tādēļ jautājums ļoti precīzs. Sakiet, vai pēdējās sanāksmes gan par būdžetu, gan par vīdi, jūsuprāt, pātrina šo procesu, jo joprojām tas ir iestidzis? No nu, iemeslu dēļ, kas nav tikai vienīgi saistīts ar Izraels un palestīniešu konfliktu, tas būtu pārāk redu, pārāk uh, ierobežojuši, un jūs prezidentūras laikā vai esat arī iecerējuši kādu iniciatīvu, lai šis process varētu progresēt veiksmīgi uz priekšu. Paldies! Un tagad vārds uh, ministra kungam bildi. Uh, thank... Paldies. Iesākšu ar cilvēktiesībām varbūt. Jo tā ir prioritāte ne tikai Zviedrijas prezidentūrai, bet Eiropas Savienībai, manuprāt, kopumā. Jo mēs varam spērt pasoļus pieņem pasākums, lai es profilu cilvēktiesību jomā paaugstinātu, tas būtu tikai apsveicam, un Eiropas parlamenta atbalsts šajos jautājumos ir svarīgs. Es neteiktu, ka pastāv plašas domstarpības starp ārlietu ministriem šajos jautājumos, bet tomēr ir jālīdzsvaro viedokļi. Parlamentam ir zinām atbildība šeit būt kā virzītājs spēkam. Uh, Un es tikai būšu pateicīgs par parlamentu atbalstu šajos jautājumos, un tie, protams, ir daudz skaitlīgi. Internets ir jauna e, tāda kā e, pirmā e, fronts līnija cīņā par cilvēktiesībām. Un klasiskie cilvēktiesība aizstāvi līdz šim nav pietiekoši uzmanību pievērsus šiem jautājumiem. Uh, Eh, es domāju, ka mēs varētu šeit uh, izvirzīties avangārdā. Un tas attiec ne tikai uz Kazahstānu, kuras uh, um, jaunā likumdošana ļoti būtiski ierobežo brīvību internetā. Es biju Bakū vakardien, kur divi blogotāji ir uh, apsūdzēti. Um, tad šis jautājums tiks risināts. Un Eh, šī ir tiešām jauna fronts līnija cīņā par brīvību. Eiropas Savienībai ir jābūt aktīvai šajā fronts līnijā, un es domāju, mēs kopēji varam dot šeit ieguldījumu. Tas pat attiecas uz cilvēktiesību aizstāvjiem, kā viņas dažādi aizsargā dažās valstīs. Runājot par Latīnu Ameriku, es eh, to nepieminēju savos ievadvārdos, un eh, Āfrikā ir ārkārtīgi daudz jautājumu bet man nebija tik laiks tam pieskarties. Pirmais samits, kas mums būs kā prezidentūrā, būs ar Brazīliju. Brazīlija ir ļoti svarīgs ES partners, ne tikai klimata izmaiņu jautājumos un enerģētikas jautājumos, bet arī daudzos citos jautājumos, un Hondurasa ir starp jautājumiem, par kuriem mēs diezgan intensīvi runājam, pat Labana Latīna Amerika. Mēs esam ļoti aktīvi Eh, runājot par mērķi panākt brīvās tirdzniecības nolīgumus, mēs vēlamies ar Dienvidkoreju panākt šādu nolīgumu, ar Andu Savienību, es ļoti ceru, ka izdosies to panākt Merkosūras, eh, tad mums ir Centrālamerikas jautājums, kas zināmā mērā karājas gaisā, es ceru, ka mums izdosies gūt panākums šajā ziņā. Tas arī stiprinātu mūsu attiecības ar Latīnamerikas. Uh, um, valstīm. Un šie jautājumi ir svarīgi, un vakardien, kā jau teicu, bija Bakū, tā ir arī austrumpainības valsts, un tagad ir vēl vairāk lidojums starp Bakū un Maskavu nekā padomu laikā. Kādēļ? Tādēļ, ka viņiem ir bezvīz režīms. Ja jūs esat jauns, jūs gribat redzēt pasauli, jūs var, nevarat doties, jūs varat doties uz Krieviju un Turciju, jūs nevarat doties uz Eiropas Savienību vai Jordāniešu, Sīriešu un tā tālāk. Viņi grib vīzu atvieglojums, vai Ukraiņu to vēlas, nu, neapšaubām, visi viņi par to sakņo. Un šis ir sarežģīts jautājums, jo es vēlētos atvērt mūsu robežas pēc iespējas plaši un ātri, un es ticu šim labam spēkam, kas e, sāk darboties, ka cilvēki var viens otru satikt, bet mums tomēr ir savu vēlētāju arī katram. Un mēs zinām, ka ir e, diezgan liels eh, piepildums no cilvēkiem, kam ir mazliet savādāka priekšstati, dzīves skatījums, tāda ir ne tikai kriminalitātes un, un uh, noziedzības pieaugums, ne ir arī problēmas ar vēlētājiem. Tas ir ļoti eh, grūts līdzsvarošanas uzdevums. Mēs gribētu pēc iespējas ātri, pēc iespējas plaši atvērt savas robežas, bet ir jāapzinās, ka ir arī citas problēmas cīņā pret noziedzību, eh, pret narkotirdzniecību, pret eh, cilvēktirdzniecību un tā tālāk. Tādēļ mums ir jābūt stingriem attiecībā uz pasēm, eh, identitātes apliecinošiem dokumentiem, bet tomēr es gribētu virzīties pēc iespējas strauji. Tomēr, zinām, kriteriji ir, no kuriem nevar atteikties. Kas atniedz, attiecas uz Grūzijas situācija ir vienkāršāka nekā e, krieviem nekā ukraiņiem vai grūzīniem, vai mēs to varam mainīties, vainīt kaut ko, tas ir jautājums. Un mēs noteikti arī cenšamies palīdzēt bosniešiem, un to arī turpinām darīt, bet gal galā viņiem ir jāpieņem zinām lēmumu, ko es ar to domāju. Uh, ir augstais pārstāvs, kas tur tabad pat labāk strādāja, man bija zināms ieguldījums arī šī amata izveidē pirms kādu laiku. Viņš strādā, lai palīdzētu mm, mieru nolīgumu implementācijā. Es arī zinu kaut ko par to, jo es esmu palīdzējis to izstrādāt un uh, sarunas uh, par to, bet tas ir svarīgi. Bet es teiktu, ka Daytona nepietiek Bosnijai. De Daytona ir tikai tāds uh, vārgs iesākums tam, kas, kam Bosnijā jānotiek. Eiropas integrācijas procents ir uh, prasīgāks, ir svarīgāks, ir sarežģītāks, ja mēs salīdzinām uh, Daytonas mieru nolīgumu ar ES akī prasībām, nav vispār jautājumu, ka ES akī ir daudz spēcīgāks Bosnijas uh, sabiedrības pārveidas virzītājs nākotnē. Daytonas ieviešana ir tāda bērnu spēlīt vien, ja to salīdzina ar akī ieviešanu un tieši tādēļ es gribētu redzēt šo e, pārēju pēc iespējas labāk un veiksmīgāk no struktūrām, kas ir orientētas tikai uz Dayton, uz struktūrām, kas tam palīdz, viņiem palīdzēs iegūt reālu e, e, integrācijas es perspektīvu, kas ir prasīgāk, sarežģītāk, bet arī uh, potenciāli daudz lielāku stabilitāti var dot Bosnijai, un par to mēs esam iestājušies dialogā ar Bosnijas varas iestādēm, ASV draugiem un citiem starptautiskiem partneriem, tajā skaitā Turciju un Krieviju. To es gribēju pateikt šajā ziņā. Un gal galā pēdējais jautājums par Īslandi un Eiropas ekonomisko zonu. Jā, man ir zināms viedoklis arī šajā jautājumā. Uh, es atceros, kas tik teica, ka Zviedrija e, iesniedz pieteikumu iestāties ES. Jā, mums bija grūtāk panākt uh, uh, dalībvalsts status Eiropas ekonomiskai zonai nekā uh, Eiropas Savienībā. Un gal galā šīs sarunas pat vēl pagarināja Māstrihtas nolīgumu sarežģījumu un tam līdzīgi. Tādēļ e Eiropas ekonomiskā zona ir ļoti svarīga. Viņiem ir uh, akī ļoti liela daļa un tam līdzīgi. Un to viss ir Īslanda, Norvēģija, Lihtenštāina jau pārņēmus. Tātad, ja kāds no viņiem eh, piesaka uh, kandidatūru, tad viņi jau lielu ceļu posmu ir nogājuši. Bet tad, tad liela daļa jau saruna patiesībā ir veikts. To mēs zinām no pieredzes ar Austriju, Zviedriju un Somiju. Norvēģija nav iestājusies, Īslanda līdz šim nav nopietni par to domājis, to pašu teikt par Lihtenšteinu. Bet nozīmīgi tas ir. Es esmu vizionārs, gribu tāds būt, un es gribētu arī citām valstīm redzēt iespējami dalībvalsts status, bet tas ir paliek tāls ceļš ejams. Eh, pat labāk mums ir jāpadziļina brīvās tirdzniecības nolīgumi, piemēram, ar Ukrainu galvenokārt. Un Ukrainā pat labāk ir diezgan juceklīga situācija, demokrātija dažreiz tāda ir. Nu, un Eh, varbūt mēs varam eh, noslēgt līdz gada beigām eh, brīvās tirdzniecības asociācijas nolīgumu. Es domāju, ka tas ir iespējams, un tas šai valstī ir ārkārtīgi svarīgi. Un tad varbūt mēs varēsim kaut kādā brīdī arī to darīt ar Grūziju un varbūt ar citiem. Un kaut kādā brīdī arī varam viņas iekļaut koptirgu, kaut gan tas ir ļoti būtisks solis. To nevajadzētu redzēt kā uh, Uh, veidu, kā traucēt šīm valstīm kļūt par dalībvalstīm. Tas ir jautājums, kas ir tālākā nākotnē, jo uh, tas drīzāk šo procesu palīdzēs virzīt, bet uh, spērs pirmos soļus vispirms, kā tam arī ir jābūt. Un šie mazie solīši, manuprāt, ir apsveicami attiecībā uz brīvās tirdzniecības zonas padziļināšanu. Tikai apsveicam. Paldies! Grazie, signor ministro. <clears throat> Imploro la vostra comprensione, ma ho 20 interventi. Paldies. Ulteriormente ridurre a... Paldies, ministra kungs. Man ir vēl 20 runātāju sarakstā. Nevienam nevar dot vairāk par vienu minūti. Kukina kungs, lūdzu. Labdien! Ļoti priecājos, ka jūs mūs šodien apmeklējat, ministra kungs. Es biju ļoti iepriecināts, redzot, ka paplašanāšanās jautājums ir viena no Zviedrijas prezidentūras prioritātēm. Un jūs personība un jūsu pieredze Balkānu valstīs, kur jūs esat pavadījis daudz gadu, jums nav jābūt kautrīgam. Uh, tam visam būs ļoti liela loma. Un Zviedrijas prezidentūrai pašreizējā situācijā Rietumbalkānu valstīs palīdzēs Eiropas, nu, iedot Eiropas perspektīvu Rietumbalkānu valstīm. Kukana. Paldies, runātājs tika pārtraukts. Nākamais runātājs. Marīgungs, jā, priekšsēdētāja kungs vakar televīzijā, varbūt jūs redzējāt, mēs redzējām lielu militāro parādi Turcijā. Turcija svinēja Kipras invāzijas gada dienu un Kipras okupācijas gada dienu. Šī krīze, šai krīzē nav 20, bet gan 35 gadi, kur daļa no šīs Eiropas Savienības dalību valsts daļa ir okupēta. Gutēties ministra kungs, kāda ir jūsu viedoklis par šīm svinībām Ankarā? Vai šīs svinības nav pretrunā ar kandidējošas valsts uzvedību. Citiem vārdiem sakot, vai tāda valsts var vispār kandidēt uz Eiropas Savienības dalību valsts status, tajā pat laikā svinot to, ka tā ir okupējusi uh, kādas citas dalību valsts teritoriju? Paldies! Uh, eh, Badīkungs, nākamais uh, eh, vicepriekšādētājs Boskū lūdzu. Basku kungs runā bez ieslēgta mikrofona. Basku kungs. Ja mēs gribam gūt panākumus Afganistānā, un ja mēs pieņemam, ka civilā komponente vai pilsoniskā ir daudz svarīgāk nekā militārā, vai mēs varam gaidīt kādu iniciatīvu Eiropas Savienības palīdzībā tieši institūciju izveidē Afganistānā. Paldies, lūdzu, Vaideras kundze. Paldies. Es tikai gribēju pajautāt par Baltijas stratēģiju un attiecībām ar Krieviju un kā panākt, lai Gruzijā tiktu īstenota sešu punktu programma. Jūs droši vien zināt, ka pirms gada Eiropas parlaments aicināja visus dalībvalstu parlamentus atzīt 23. augustu par Staļina un nacisma upuru piemiņas dienu. Mēs zinām, ka daži valstu parlamenti šo dienu tādu ir arī pasludinājuši, Es gribētu zināt, cik tālu Zviedrija ir tikusi un vai jūs mudināsiet savus kolēģus um, Eiropas saimnības padomē um, pievienoties un atzīt šo ļoti bēdīgo dienu un tuvojās 70. Uh, gada diena Hitlera Staļina paktam. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Mauro kungs runā. Es gribētu vērst jūs uzmanību uz to, kas notiek pie dienvidu piekrastes vidusjūrā. Alžīrija ir valsts, tāpat kas tāpat kā Irāka, Lībijā, Alžīrijā cilvēki ir gājuši bojā un arī Lībijā valda fundamentālisms vai Eiropas Savienības stratēģija sadarbībai ar vidusjūras valstīm. Vai nebūtu labāk pievērsties visām šīm problēmām, izmantojot tādu tādu oriģinālu loģiku vai īpašu loģiku, ja mēs īstenojam Nākamais lūdzu Gālerkungs. Paldies, Tālera kungs. Jūs atbalstāt virkni prioritāšu Un man ir divi tādi, divi komentāri. Kā jūs domājat, runājot par Eiropas Savienības globālo lomu, kā uzlabot pasākumus, kā lai uzlabotu Eiropas Savienības krīzes pārvarēšanas prasmi, un tad par Balkānu valstīm? Jautājums par Bosniju un Hercegovinu, protams, ir problemātisks. Uh, bet problēma ir tāda, ka būtībā mēs veicinām etnisko sašķeltību ar savu politiku, un tieši no tā taču ir jāizvairās. Mums nevajadzētu mudināt sērbu un horvātu etnosus Bosnijā iet uz Belgradu un Zagrebu, doties uz Belgradu un Zagrebu, lai saņemtu pasas ieceļošanai Eiropas Savienībā. Ir svarīgi atrast jaunus veidus, lai Sarajevas valdība varētu izpildīt to, kas tai ir uzdots. Es aicinu uzaicināt Valentīnu Incko uz mūsu komiteju pēc iespējas ātrāk. Viņš ir uh, šī reģiona speciālists, un ar viņu varētu pārunāt, kādi varētu būt vislabākie pasākumi no Eiropas Savienības puses situācijas uzlabošanai. Paldies! Paldies! Tālera kungs. Lūdzu Vēlreiz ievērojiet runāšanas laiku. Run, nākamā runātāja runā bez mikrofona. Godātais ministra kungs, es uzskatu, ka ir ļoti labi, ka jūs runājot par uh, drošību un aizsardzību saistāt šos uzdevumus ar, arī ar trešo valstu drošību. Kā mēs varam izmantot izdevību, lai aizsardzību un drošību attīstītu un izstrādātu labāku un vienotāku Eiropas Savienības pozīciju, pārvarot krīzi tieši saistībā arī ar Eiropas aizsardzību. Paldies! Vaigela kungs lūdzu. Vaigas kungs. Ministra kungs, es zinu, ka. Jūsu laiks jums ir dārgs. Es domāju, ka šobrīd runājot par to, kas ir palicis pāri no gazas, uh, un pilnīgi nenormālos apstākļus, kas valda tā saucamajā Palestīnas valstī. Mums ir jādara viss iespējamais, lai šo projektu atkal dabūtu uz kājām, un mēs varētu palīdzēt uzlabot situāciju. Es gribētu arī komentēt to, ko jūs teicāt par situāciju Bosnijā. Olī Rēns izdarīja ļoti daudz laba un derīga. Un Bosnijā ir vajadzīgs kompromiss, kas būtu pieņemams abām pusēm. Un es ceru, ka jūs darīsiet visu, kas ir jūsu spēkos šai ziņā. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs - Flotras kundze. Merci, bonjour. Paldies! Labdien, Bilti kungs, pirmais jautājums par Lībiju. Es esmu šeit. Tiks noslēgts sadarbības partnerības nolīgums ar Lībiju. Šis līgums tiks parakstīts jūsu prezidentūras laikā līdz gada beigām kādā veidā notiek sarunas eh, par šo nolīgumu. Lībija nav nedz Barcelonas, nedz arī kaimiņa attiecība politikas eh, locekla vai partnera, un kā jūs veicināsiet eh, cilvēktiesību iekļaušanu šajā nolīgumā ar Lībiju, jo tas ir viens no svarīgākajiem problemātiskajiem jautājumiem šajā valstī. Otrs jautājums par Kipru, Turciju, Eiropas Savienību. Jūs sakāt, ka jūs atbalstīsiet un esat arī optimists pār esošo prezidentu Kip, prezidentu Kiprā. Uh, nonāk tie līgumi, jūs viņu atbalstāt, un tas ir arī saistīts ar kā citu, ko padoms apņemšanos piekļuvē Tūcijas ostām un lidostām. Un šeit jūs prezidentūras laikā jūs varētu arī pieņemt zināmas lēmumus, kā jūs esat iecerējuši īstenot šo perspektīvu. Paldies, un tagad došu vārdu ministra kungam. Paldies. Sākšu ar beigām norādīja, protams, to, ka kā prezidējošā valsts mēs pieturēsimies pie padomas lēmumiem, un tie ir vairāki, kur ir saistīti tieši ar šo jautājumu. Tie nav īsti saistīti viens ar otru, bet mums ir jāņem vērā šie lēmumi kontekstā. Mēs ļoti piesardzīgi apskatām katrus uh, padomus secinājumus un raugāmies, kas būtu jādara, lai īstenotu tos. Uh, Tas ir ļoti svarīgi, manuprāt, jo īpaši runājot par Kipras situāciju. Tad bija arī jautājums par eh, dalību valsts okupāciju vai ieņemšanu. 40, 74. gadā Papadopoulos kungs šķiet jau bija prom, kurš vadīja viens no tādiem eh, de, prismīgākajiem vadoņiem. Un tad tika uzsākt šie Kipras eh, notikumi, kas noved esošās situācijas, un to neuzsākta Eiropas Savienības dalība valsts. Viņi pat netu, nevarētu pietuvoties Eiropas Savienības institūcijām. Tad šī, eh, šī šķelšanās nav pārvērta kopš tā laika, un, un 2004. gadā Kipra iestājas Eiropas Savienībā, mēs zinām, ka šī šķelšanās netika pārvarēta, un mēs zinām, kādēļ tas nenotika šajā gadā. Un tas ir no 60. 74. un 2004. gada mantojums, kurš joprojām vēl ir spēkā. Jūs varat skatīt jebkuru šī mantojuma daļu, bet, nu, viss šis mantojums ir tas, ar ko mums tagad ir darīšana. Nevajag cīnīties ar pagātnes kariem, vajag raudzīties nākotnē. Un tagad ir divi līderi Kiprā, Kristofies un Talat kungs, kuriem ir Eiropas pārliecība un kuri ir mērķtiecīgi, lai pārkāptu visas uh, pagātnes problēmas. Cerams, ka viņi gūs panākums un arī mēs kā in kā personas Eiropas Savienību sniedzam visu nepieciešamo atbalstu, jo tas, ko viņi dara, nav svarīgi ne tikai šai valstī, bet reģionam un arī vajag apliecināt pārliecību par Eiropas ideāliem, lai varētu pārvarēt pagātnes konfliktus un kars. Un mums ir ļoti daudz šādu pagātnes eh, konfliktu dažādās Eiropas daļās. Tuvējā austrumi pilnībā var piekrist tam, ka mums ir jābūt aktīviem un jāveicina mieru šajā reģionā. Protams, to ir vieglāk pateikt nekā izdarīt, vismaz pašlaik. Labā lieta ir tāda, ka, un tā ir laba, Tam amerikāņi mm, runā eiropiešu valodā vai eiropiešu un amerikāņu valodā, es nezinu, bet mēs runājam vienā valodā, mēs saprotamies. Mums ir arī ir eh, jauns dialogs ar jauno administrāciju par dažādiem jautājumiem. Un arī piešķiram lielu nozīmību viņu miera iniciatīvai un arī jāizmanto šī iespēja. Palestiniešu teritorijā situācija ļoti problemātiska gan no ekonomiskā un politiskā viedokļa. Un mums ir arī jāzina tas, ka nākamā gada janvārī būs vēlēšanas Palestīnā. Un būs ļoti svarīgi, kurš uzvarēs šajās vēlēšanās. Un šajās vēlēšanās piedalīsies palestiniešu teritorijas da dažādie politiskie spēki, kurus mums patīk, kur patīk mazāk. Tāda ir situācija un tāds notiek vēlēšanās, un varbūt tas ir veids, kā mēs varam sniegt cerību mieru procesam. Laikā līdz šīm vēlēšanām, kur mēs izdarīz, lai izdarītu ietekmi uz šo vēlēšanu rezultātiem. Un, manuprāt, tas ir kaut kas tāds, ko mēs no Eiropas iešu puses vēlamies darīt, un arī, arī Vašingtonā šis ir ļoti aktuāls mm, jautājums. Raudzīsim, ja varam sastrādāties. Ir arī Libāna, tur arī ir pozitīvs attīstības. Arī ar Sīriju mums ir dialogs, vairāk jautājumi, kur ir cieši saistīti ar izrēliešu un palestīniešu jautājumu, vairāk jautājumu, kurus es iepriekšējā kārtā neatbildēju. Viens no šiem jautājumiem bija par Čehiju un par vīzām. Mēs aicinājām komisiju sniegt ziņojumu. Komisija nodarbojas ar šo. Tad raudzēsim, kā mums būs to jārēģē. Ja dažādi jautājumi. Eiropas Savienības krīzes pārvaldība. Vienu deputātiem par to runāja, manuprāt, viens no labākajiem veidiem, kā uzlabot krīzes pārvaldību, būtu īstenot Lisabonas līgumu. Tas, protams, tā nav, protams, visa atbilda, bet raugoties kopā ar uh, Čehiem un Zviedriju, redzot, kāda ir liela prasība pasaulē, mums ir ar visiem jākonsultējas, un tas ir pārjeb kuras spēcīgākās prezidējošās valsts eh, kapacitē mēs esam, mēs esam pašu panākumu upuri. Mums ir nepieciešama kopīgas institūcijas, lai mēs varētu atbildēt uz prasībām pēc Eiropas visā pasaulē, lai varētu risināt visus šos jautājumus, par kuriem runājam, un tad, lai arī būtu nepieciešama atbalsts eh, krīzes risināšanai, kas ir nepieciešama. par aizsardzības ministru arī esmu runājis par šīm cīņas grupām. Es nezinu, kur tas pastāv, tas nav īpaši diplomātiski, bet mums bija vienā situācijā, kur jūs neminējāt, bet par šīm batgroups. Un, ja mēs skatāmies, kāda ir realitāte, tad ir vai nu citur, vai nu nekur. Battle groups ir instrumenti, tas ir ļoti dārs instruments. Mhm. Zviedrijā ir militārie spēki un arī esam investējuši lielu naudu. Esam izmantojuši šos cīņas grupas mūsu privātajiem mērķiem. Tas ir ļo, ļoti svarīgi, bet eh, tas, ka mēs neizmantojam šīs cīņas grupas, nenozīmē, ka mums tās nav vajadzīgas, bet mums ir jābūt drošiem, ka šīs cīņas grupas ir pieejamas un ka ne, kad attiecīgais laiks pienāks, cerams, ka tas nekad nepienāks, ka mēs varam, nepieciešams šīs cīņu grupas, tad mēs varam arī izmantot tās kopā ar diplomātiskiem pilsonības un atbalsta uh, līdzekļiem. Uh, un lai arī varētu veicināt šeit eh, Briselē tās konsekventāk institūciju izveidi. Vīdusjūras reģions un, kom, un eh, visaptveroša stratēģija. Ar dažādām visām šīm grūtībām es, varu, es ļoti atbalstu Vidusjūras savienību. Es saprotu, kāds ir grūtības, kādas ir šīs savienības uh, problēmas, bet ir arī vēl filozofisks jautājums, kurš ir jāņem vērā. Tas pats attiecas arī starp citu uz austrumu partnerību. Proti, Šī ir partnerība starp Eiropas Savienību kā kopumu un attiecīgo reģionu. Visa Eiropas Savienība, Brisele un 27 dalību valstis, kuras ir iesaistīts Vidusjūras eh, Savienībā. Tāpēc jau ir Eiropas Savienība sniedz pievienoto vērtību, tās nav tikai Vidusjūras reģionu valstis, tas ir ļoti labi, bet arī Eiropas Savienība kopumā. Tas pats attiecas arī uz Austrumu partnerību. Austrumu partnerība nav Eh, Zviedrijas un Polijas, vai ir vēl daži citu dalību valstu iniciatīva? Nē, tā ir partnerība, kur piedalās visa Eiropas Savienība un tās institūcijas. Sadarbojas ar partnerības valstīm. Un tam ir arī institucionāla ietekme par to, kā mēs ar... vadām šīs partnerības. Un, jā, tam var būt zināms, eh, zinām ietekme uz uh, attiecībām, kāds mums ir ar šīm partneru valstīm. Par 23. augustu un Zviedrijas parlamentu atbildi ir, es nezinu. Bet kaut kas šķiet notiks šajā sakarā, bet godīgi sakot, atbildes nezinu. Problēma ir tāda, ka Zviedrijas parlaments ir dziļās brīvdienās pašlaik, un jo īpaši arī šajā minētajā datumā. Bet, protams, tas nenozīmē, ka nekas nenotiks. Uzsverot dažādos šos datumus, gada dienas, atceres dienas, kāds mums ir šī mēneša laikā, vairāk es runāju, koncentrējos vairāk uz nākotni un aizmirstot pagātnē. Dažkārt ir ļoti labi atcerēties pagātnē arī šis 23. augusts ir jums, piemēram, mums ir 1. septembris un mēs zinām, kas notika tad arī 17. novembris, kur mums ir jāpārdomā par to, kas notika pagātnē un kādas ir pagātnes ietekme uz nākotni, par to, kādām būtu jābūt Eiropas Savienības institūcijām Afganistāna, Pakistāna, prioritātes aicinājumu padomu un komisiju atgriezties. Komisija un padomu sekretariātam aicinājām septembrī uh, prezentēt ārlietu padomē par to, ko mēs varam darīt attiecībā uz civilajiem spēkiem un atbalstu Afganistānā, lai papildinātu drošības pasākums, kā tur ir nepieciešami, bet tikai uzvarot uh, šo mieru mēs varam nodrošināt Afganistānā nākotnē stabilitāti, un mēs varam arī uh, šajās, uh, šajā reģionā veikt lielāku Eiropas Savienības ieguldījumu, nekā varbūt esam to darījuši līdz šim mobilizējot policiju un tam līdzīgi, bet, nu, ambīcijām ir jābūt gan lielām. Spēcot, uh, Kukankungs absolūti par Eiropas perspektīvu, jā. Es esmu vienmēr pārsteigts par šo Eiropas perspektīvas ietekmi, kas attiecas uz Kaukās, Dienvidu Kaukās, Balkānu, Jemzi Ukrainu. Mēs jūs kā parlamentārieši, jūs pārstāvat sapni, Ļoti daudzām valstīm, kuras ir ārpus mūsu robežām, jūs pārstāvat sapni. Sapnis ir spēks, kurš pārvērš viņu sav, savas saviedrības, un ja mēs viņam atņemam šo sapni, tad, manuprāt, citi spēki un um, mūrīgi izstāšies šī sapņa vietā. Tas ir ļoti svarīgi viņiem un ir svarīgi arī mūsu stabilitātei, jo īpaši Rietumbalkānos un Dienvidu Austrum Eiropā. Paldies arī par jūsu labiem vārdiem. Paldies, ministra kungs, un uh, mums ir vēl apmēram desmit deputātu kolēģi, kur vēlas izteikties, bet, nu, ministra kungs jau ir pārsniedzis laiku, kāds viņam bija atvēlēts. Tad jautājumu 30 sekundes jūs rīcībā. Like Paldies! Es gribētu izteikt atzinību jūsu ieguldījumam austrumu partnerības projektā un vērst jūsu aizmanību, vērst jūsu vērību uz cilvēktiesību pārkāpumiem Baltkrievijā. Vienpadsmit pagājušā gada janvārī notikušā demonstrācijā 11 dalībnieki tika ielikti cietumā un citi, daudzi citi gaida joprojām uh, ieslodzījumā savu tiesas procesu. Paldies! Paldies! Dekeizeres kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs varbūt nav iespējams neko daudz darīt tuvajiem austrumos, bet ir varbūt dažas lietas, ko var eh, darīt. Es šeit runāju par Sīriju, kur jūs minējāt tikai dažos vārdos. Tas ir ļoti svarīgi re, eh, attiecībās ar Libānu, varbūt arī Palestīnu. Sargas jāatsākšana nolīgumu. Čehijas prezidentūrā tas bija nedaudz piemirsts, vai eh, šī šis nolīgums arī tiks par to runāt 4. un 5. septembrī. Paldies! Komucakas kungs lūdzu 30 stundas, 30 sekundes. Paldies! Es atvainojos, es jūs nepareizi sapratu jūsu atsauci uz Grieķijas diktatūru To jūs nevarat uzskatīt par attaisnojumu 35 gadus ilgstošai okupācijai Kipras turku daļā. Varbūt jūs varētu to labāk paskaidrot. Un vēl uh, raidīt Turcijas virzienā negatīvu signālu Tas arī nav pareizi, runājot par pilntiesīgu dalību, bet mēs arī nevaram atkal un atkal pievērt acis uz to, ko dara Turcija. Paldies, Francērī kungs. Es gribēju teikt sekojošo. Es piekrītu tiem, kas ir noraizējušies par Lisabonas līgumu un arī Vācijas konstitucionālās tiesas spriedumu un referendumu īrijā. Un ja mēs neatradīsim saprātīgu risinājumu paplašināšanās procesam, tad nevajadzētu notikt tā, nu kā lai to labāk pasaka, paplašināšanās bez Lisabonas līguma radīs vairāk uh, sarežģījumu nekā labumu. Paldies! Un tagad lūdzu vārds von Bālena kungs. Paldies, priekšēdētāji! Runājot par Kipru, es gribētu jautāt, mums ir Ankaras nolīgums un arī Vīnes konvencija, kas paredz, ka ja nolīgums ir parakstīts, tad tas ir arī jāratificē un jāīsteno. Kā jūs vēlaties panākt, lai Turcija sāk pildīt Ankaras nolīgumu? Paldies! Paldies! Boskurtas kundze lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Twee korte vragen aan de minister. Paldies, priekšsēdētāji. Divi īsi jautājumi par Turciju vispirms. Gada beigās ir paredzēts atvērt lidostas, redzēs, kā notiks pārunas starp abām, starp turkiem un kipriešiem, un kāds būs rezultāts, bet vai ir prātīgi tik ilgi gaidīt? un par Hondurasu tika veikti efektīvi pasākumi. Jautājums ir, cik tālu Eiropas saimnība ir gatava Hondurasā iet. Paldies! Ministra kungs, jūs uzsvērāt, Lohbīlers kundze runā, jūs uzsvērāt, ka jūs vairāk gribat vērst uzmanību uz cilvēku tiesībām, tas ir pareizi. Mēs jūs atbalstīsim, jo tieši šajos jautājumos Eiropas saimnības autoritāte ir cietusi, un arī Eiropas saimnības valsts ir pieļāvuši dažādas nepilnības pati savās teritorijā. Un mums ir vēl arī daudz, kas, ko mācīties no jums, un ko jūs domājat darīt Zviedrijas prezidentūras laikā, lai Eiropas Savienība uzņemtos atbildību par uh, jau labi dokumentētajiem cilvēktiesību pārkāpumiem cīņā ar terorismu. Prodī, lūdzu. Thank you, uh, Mr. Paldies, priekšsēžkungs. Paldies ministra kungam par e, gatavību piedalīties šajās debatēs. Es gribu izteikties par klimata izmaiņām un joprojām neesošiem rezultātiem G20 sanāksme. Īsti nekas nav tā arī panācis, bet mūsu skatījums bieži ir pārlieku eirocentrisks, un mums nav e, nekādu īsti e, risinājumu jaunatīstības valstīm, ko piedāvāt. Globāli risinājumu joprojām nav, kaut kā mums to ļoti vajadzētu. Lūdzu, Mavra Nikolas kungs. Paldies. Un arī es gribu jūs apsveikt ar prezidentūras darba sākšanu. Es runāšu par Kipru. Uh, Mēs nevaram Eiropas Savienībā tieši ietekmēt sarunas, un tomēr Turcijas iestāšanās eh, to jau gan mēs varam ietekmēt. Un mēs varam skaidri pateikt Turcijai, ka risinājumam ir jā, jābūt um, Eiropas akī ietveros, un ka okupācija nav pieņemama. Un runājot par nelegālas imigrācijas jautājumiem, priekšsēdus prezidentūra varētu, protams, arī skaidri pateikt, cik svarīgi ir uh, Kipras ziemeļdaļas kolonizācija un okupācija izbeigt no Turcijas puses. Paldies! Hauit kungam vārds. Arī es gribu Bilt kungu apsveikt par skaidriem vārdiem attiecībā uz notikumiem Irānā un arī jūsu darbībam aizstāvētu Britu un uh, Franču pilsoņus, kas šeit gūstā šajā valstī. Uh, un tad es gribētu jautāt, vai uh, mm, kontekstā ar mūsu attiecībām ar Krieviju, vai jūs varētu Abhāzijā un Dienvidu Osetijā mūsu misijas eh, kaut kādā laikā redzēt, ka tās varētu tikt atjaunots. Paldies! Un līdz ar to eh, Galnišs kundze būs pēdējā, kas eh, runās debatēs. Ministra kungs, vienīgā balss Eiropā, ko mēs aicinām padom, drošības padoms reformā ir pāvesta balss, un vai Zviedrijas prezidentūra gatavojas šeit kaut ko darīt? Un jūs teicāt, ka jums nesot laika Āfrikai, bet ir viens ļoti svarīgs jautājums Āfrikā attiecībā uz drošību un eh, tiesiskumu. Tas ir uh, Omāro Bašīra uh, eh, izdošana. Kāda ir Zviedrijas pozīt, prezidentūras pozīcija šajā jautājumā? Atvainojiet citi kolēģi, kas labprāt būtu arī uzdevuši jautājumus, bet mums ir jāpiemēro stingri noteikumi. Tie, kas lūdza vārdu pirms mēs slēdzām runātāju sarakstu, eh, to, tiem tas ir tik dots, pāriem, diemžēl, laika mums nepietiek. Un tagad es došu vārdu eh, ministra kungam pēdējiem atbilžu eh, raundam. Paldies, un es centīšos izteikties kodolīgi. Eiropas Savienība tiešām neko nesaka par uh, drošības padomas reformām, un tas ir uh, pamatot tā tādēļ, ka ir ļoti atšķirīgi viedokļi mūsu iekšienē šajos jautājumos. Tātad šis nav viens no jautājumiem, kur Eiropas Savienība ir spējusi vienā balsī runājas, vai jūs jautājat man, vai eh, es redzu iespējas Jūrijas prezidentūras laikā to panākt, man jāatzīst, ka esmu diezgan pesimistisks Un tomēr mēs atbalstam startautisko kriminālu tiesmu. Mm, tās darbā, protams, arī šeit ir svarī, sarežģīti eh, problēmas risinājums attiecībā uz Darfūru eh, un Ziemeļu dienvidu jautājumu kopumā. Bet mūsu atbalsts eh, starptautiskai krimināla tiesai ir un paliek ļoti spēcīgs Baltkrievijai es vai arī mēs kopā Eiropas saimnībā eh, tiksimies eh, eh, ar šīs valsts ārlietu ministru un varam apstiprināt, ka šie jautājumi būs augstu mūsu darba kārtībā. Ferrero Valdners kundze komisāra bija tur pirms dažiem mēnešiem, daži citi arī, es vēl nē, bet es varu jums apstiprināt, ka mūsu balss būs skaidrs atdzirdams šeit. Par tuviem austrumiem bija jautājums par Sīriju. Mans eh, ārlietu ministra vietnieks vakardien bija Damaskā, eh, lai runātu, un mēs noteikti gribam šī iespējamā miera procesa eh, iespējas arī izpētīt. Tas, to varētu teikt par Libānu, Izrēlu un arī Īrānu, kas būs ļoti svarīgs jautājums mums. Cilvēktiesība pārkāpumi Eiropas Savienības dalībvalstīs, jā, ir tādi. Visefektīvākie instrumenti, kas mums ir, e, šādi jautājumi risināšanai ir Eiropas cilvēktiesība tiesa, kuru es ļoti atbalstu. Mums ir viss stiprākais instruments, e, kāds jebkur pasaulē ir, lai aizsargātu cilvēktiesības, un ne tikai uz Eiropas saimnības dalībvalstīm tas attiecas, bet tas arī attiecas, piemēram, uz Krieviju. Es biju Eiropas padoms ministra komitejas vadītājs kādu laiku, tad Spānija, Slovenija. E, mēs visi cenšamies e, tās mehānismas stiprināt, un mums ir jārūpējas par to, lai tiesa kopumā e, tiktu vēl vairāk respektēta un tās nolēmumi. Arī Zviedrija nav Eh, tīru un baltu mēs arī zaudējam uh, lietas eh, Eiropas cilvēktiesību tiesā. Uh, tās nav varbūt kaut kādas kliedzošas lietas, bet tomēr uh, joprojām. Tā tad arī mums ir kas jāmaina, un es uzskatu, ka tas ir labi, jo tad, kad es dodos uz dažām citām valstīm, tas ir ne tikai tas, ka mēs uh, Eh, jums sludinām, ka viss ir jāuzlabo, bet arī uz mums tas pats attiecas. Arī mums ir jārespektē šīs tiesas nolēmumu. Ankaras nolēmums. Ankaras protokola, acīm redzot, jūs domājat. Tātad tas ir tas pats, ko es teicu attiecībā uz dažādiem padoms uh, secinājumiem, ka mums ir pie tiem jāpieturs eh, acīm redzot, ar to es varētu šo jautājumu jau būt atbildējis par Honduras ko mēs esam tur darījuši, un manuprāt, tas bija pareizi. Mēs atbalstam prezidentu Arijas viņa centienos. Viņš ir saņēmis mandātu no Amerikas valstu savienības. Un tas ir ne tikai tāpēc, ka Arijas kungs ir miera Nobelpremijas uh, eh, laureāts, bet arī, eh, un līdz ar to viņš, eh, viņam ir liela autoritāte, bet uh, arī tādēļ, ka mums ir atbildība par mieru un demokrātiju, bet galvenokārt tas ir Amerikas valsts savienībai šajā reģionā. Tāpat kā arī es ceru, ka mums, mūsu uh, autoritāte pieaugs mūsu pasaules reģionā. Tādēļ es gribētu pamudināt un atbalstīt uh, Amerikas valsts savienību, tāpat kā uh, Āfrikas valsts savienību, uh, Āfrikas kontinentā un Dienvidu Austrumāzijas val, valsts savienību savā reģionā kļūt arvien efektīvākiem risinot uh, problēmas savā savā valsts reģionā. Tādēļ es domāju, ka mums nebūtu jābūt tiem pirmiem, kas lec uz ecešām, bet mums nāktos atbalstīt viņu darbu, tāpat kā arī viņiem mēs, no viņiem mēs gaidītu atbalstu mūsu iniciatīvām attiecīgā situācijā. Uh, tā tad ir arī vēl sarežģītāk jaudi, uh, jautājumi, kas izskanēja par brīvās tirdzniecības nolīgumu sarunām un tam līdzīgi, kas gan ir atsevišķi jautājums. Tad gal galā par klimata izmaiņām neieslīgšu detalizētu šajā tēmā. Uh, bet um, gal galā Grūzija. Es veselu dienu pavadīju uh, ar šo misiju, lai strādātu, saprast, kā tā darbojas. Un ļaujiet man atgriezties pie tā, ko es teicu par krīžu pārvaldību un tam līdzīgiem jautājumiem. Mēs pēdējo divu gadu laikā esam uh, uzlabojuši savus uh, uh, spējas šādos misijās, un mēs uz Čādu un Centrālu Āfrikas Republiku esam nosūtījuši misiju ļoti sarežģītos apstākļos, ļoti uh, sarežģīt mandāts sarežģītās apstākļos, un mēs esam guši diezgan liels panākums uh, šo lietu nosūtot āno īru ģenerāļu vadībā. Uh, Eh, tur ir zviedri, beļi un citi karēvi. Mēs esam norādījuši lielu politisku militāru kapacitāti, neviens cits to nevarēja izdarīt eh, ne ANO, ne ASV, un tagad mēs esam nodevuši stafetu ANO. Tad Atalanta misija arī mēs esam paveikuši kaut ko, ko neesam pirms pāris gadiem vēl nespējuši. Tātad tas darbojās, un mēs dodam būtiski ieguldījumu uh, šādos pasaules reģionos, ar to esam parādījuši, ka mēs spējam daudz vairāk nekā mēs vēl nesen domājām un daudz domāju. Un desmit dienu, divu laik, nedēļu laikā mēs arī mēs esam eh, citur varējuši savu karaspēku izvietot, tātad eh, es domāju, ka Eh, tādējādi stabilizējot eh, eh, situāciju, piemēram, Abhāzijām, Dienvidosetijā. Un tomēr mūsu karēju mandāts tur ir attiec uz visu Grūzijas teritoriju, un es ar prieku atzīmēju, ka šis mandāts tiek ņemts ļoti nopietni. Viņi veids pratojas tā kā jābūt visā Grūzijā. Uh, Ir arī citi jautājumi, pa kuriem jārūpējas, bet mēs arī apzināmies, ka vi, daudz, visas startautiskās organizācijas ir ticis izraizīts no Dienvidosetijas un Abhāzijas, viņas arī nekad tur nav tikuši ielaistas pēc kā. To mēs nožēlam, mēs noteikti centīsimies izmantot visas iespējas, eh, lai ANO humanitārām organizācijām un citiem eh, ziņot par nepieciešamību aizsargāt tos, kurus ir jāaizsargo tur. Uh, un mēs pastāvēsim uz, uz ANO tiesībām, seko situāciju šeit, bet eh, to, tāpat laikā es neticu, ka mums izdosies to arī panākt reāli īsā laikā. Taču šī mūsu uzstāšana ir svarīga arī tad, ja to neizdosies īsā laikā panākt. Te ir runa par nākotnes perspektīvu. Tādēļ uh, Grūzijā mūsu darbs ļoti svarīgs, un es ceru, ka mēs saņemsim padomus mandāti šī darba pagarināšanai. Tas ir principiāls jautājums e, ilgtermiņa konflikta risināšanā visā Kaukāza reģionā ilgtermiņā. Paldies! Bīni, ringracijām! Paldies! Paldies, ministra kungs, par to, ka jūs atvēlējāt tik daudz laika, lai runātu ar mums. Paldies arī visiem kolēģiem, kas uzstājās, kas uzdeva ļoti atšķirīgus jautājumus. Un mēs ceram, ka mūsu sadarbība turpmākajos mēnešos būs sekmīga un aktīva, un esam pārliecināti, ka Eiropas Savienības Zviedrijas prezidentūras laikā darbosies ļoti efektīvā vadībā. Diskusija uh, tagad turpināsies, kad mēs atvadīsimies no ministra. La riunione prosegue con alcune comunicazioni di. Mēs turpināsim. Mums ir vēl vairāki darba kārtības punkti. Jūs esat saņēmuši divus dokumentus no sekretariāta. Viens ir tikai angļu valodā. Tas ir ziņojums par līdzinējo šīs komitejas darbu iepriekšējā sasaukumā. Un otrais dokuments vai informācijas pakete attiecās uz galvenajiem šīs komitejas galvenajām aktivitātēm turpmāk, nākotnē. Šobrīd arī šis dokuments ir tikai angļu valodā, bet septembra sākumā tas jau būs visās valodās. Uh, un tad jūs varēsiet arī redzēt, kas mūs sagaida. Vēl man ir sekojošs paziņojums. Valde šo, pulcējās šorīt no rīta, un mēs vienojāmies, ka Pēterles kungs būs ziņotājs par partnerības nolīgumu ar Taģikistānu bet Svitenbrukas kundze saņēma ziņojumu vai uzņēmās atbildību par budžeta ziņojumu, e, tātad Eiropas Savienības budžets 2010. gadam. Un vēl mums ir arī protokols un kalendārais grafiks turpmākajam darbam. Tagad par budžetu došu vārdu Neicas kundzei. Uh, President, your colleagues, thank you. Godātie kolēģi, es gribētu jūs lūgt izrādīt iecietību, jo es piedalījos šī dokumenta izstrādāšanā kā Sentivāņī kunga pēctece, jo viņš diemžēl netika ievēlēts. Un budžet, budžets varbūt nav tas, ko es pārvaldu vislabāk, bet tomēr es darīšu, ko spēšu. Komisijas, mēs esam konsultējušies ar komisijas sekretariātu un saņēmuši arī palīdzību no vairākām pusēm. Mums ir mūsu komitejas tāds uh, viedokļa projekts par budžetu kopumā, un tas, mēs, to mēs arī adresēsim budžeta komitejai, un ir arī darba dokuments ar daudziem komentāriem un piezīmēm, un ir arī grozījumu priekšlikumi, ko es piedāvāju jums līdztekus pārējiem dokumentiem. Protams, ka mums ir jātiek skaidrībā par to, vai mēs izstrādāsim vēl citus grozījumu priekšlikums termiņš katrā ziņā tiem ir 25. augusts. Tie... Kādi tad ir svarīgākie, svarīgākie aspekti trešajā iedaļā? Pārsteidzoši ir tas, ka nekur nav runa par fondiem, un kā mēs zinām, tā nav pirmā reize. Vai nav nekur runa par līdzekļiem, un tā nav pirmā reize, piemēram, steidzamos gadījumos vai ārkārtas gadījumos dienestiem ir jāmēģina kaut kā sagrabināt līdzekļi visos iespējamos veidos, un, un tad jāpanāk vēl ļoti ātra uh, pieņemšana parlamentā, un mēs saprotam, ka tā tas nedrīkst būt, un ilgtermiņā tas nekam neder. Arī budžeta veidošanā tas šajā ziņā ir pilnīgi aplami. 2008. gadā tika pieņemts tā saucamais. Tā saucamais Food Facility instruments. Apmēram 40 miljārdu apjomā. Un daļa no šīs summas ir palikusi 2010. gada budžeta rīcībā. Vēl kas duras acīs un kas arī ir aplami. Tā ir pilnīgi nereālis, nereālā naudas samazināšana Palestīnas vajadzībām. Un mums vajadzētu pastāvēt uz to, ka budžeta procedūras, budžeta procedūrai ir jābūt tai, uz kā mēs balstāmies, ja mēs nevaram uh, izveidot reālas prognozes, kaut gan mēs zinām, ka jau tuvākajos mēnešos būs vajadzīgs daudz vairāk naudas Palestīnai, tad, un tā būs kaut kur jāmeklē, tad arī tas nav īpaši pareizi darīts. Komisija arī norāda, ka apropriācijas kopumā ir mazākas nekā iepriekšējos gados un tam arī ir savs izskaidrojums. Politiku īstenošana kopumā ir uzlabojusies, tātad līdzekļu apgūšana vai izlietošana. 220,8 miljoni eiro no, ot, no ceturtās iedaļas šī summa paliks tāda, kāda tā ir šajā budžeta iedaļā. Un tas šķiet diezgan, tas ir diezgan tāds labs rādītājs, kas um, dod zinām rīcības brīvību. Komisija ir izteikusi vēlēšanos palielināt apropriācijas gan Kubai, gan Kosovai, gan Palestīnai. Un arī procesam, kas notiek Kiprā, tāpat arī pasākumiem, kas vajadzīgi klimata pārmaiņu e, novēršanai. No tā visa, to visu um, finansēs no šīs rezerves. Bet vai tas ir Būtībā tas nozīmē, ka citām prioritātēm vai neparedzētojiem gadījumiem uh, līdzekļi no rezerves pietrūks, piemēram, dabas katastrofu gadījumos. Un tas mums radīs lielas uh, problēmas finansējuma atrašanā. Ceturtās iedaļas saistība apropriācijas ir arī ir samazinājušās. Par 89 eh, miljoniem eiro. Divsimt divdesmit 1,8 miljoni sākotnēji tika paredzēti komisijas projektā bet padomi ir palielinājusi šo summu līdz 309,9 miljoniem. Komisija kopumā ir samazinājusi apropriācijas, un tagad tās ir 7,9 salīdzinot ar 8,1 miljonu 2008. gadā miljārdiem 2008. gadā. Kopējais finansējums Eiropas kaimiņa attiecību instrumentam ir mazliet palielinājies salīdzinājumā ar 2009. gadu. Un Tas ir izskaidrojams ar to, ka Palestīnai tika atvēlēts nereāli zems līdzekļu apjoms. Eiropas instruments demokrātijai un cilvēktiesībām un tam atvēlētās uh, ap, saistība apropriācijas 2010. gadā arī saņems mazāk līdzekļus nekā šajā gadā. noteikti ir jāņem vērā tas, ka 2010. gadā 100 miljoni eiro, uh, tos mēs aizņemsimies no kaimiņa attiecību politikas, lai varētu finansēt uh, pārtikas, atbalstu pārtikas uh, jomā 2011. un 2013. gadā Un tas ir piemērs tam, ka tātad šī summa tiks atmaksāta 2011. 2013. gadā, un tas var būt arī kā piemērs, kad finanšu perspektīva nedarbojas īsti pareizi. Šis budžets, varētu teikt, nepil, nepilnīgi vai uh, kļūdaini atspoguļo to, kas mūs sagaida, sagaida reāli 2010. gadā, un tas ne par ko labu neliecina. Padomi ir apņēmusies dažādās budžeta pozīcijās samazināt administratīvos izdevumus. Es saprotu, kāpēc padomi to tā grasās darīt. Administratīvie izdevumi, tie vienkārši tiek svītroti un tas šķiet nav nekas sevišķi, bet tai pašā laikā mēs gribam, lai politiskās stratēģijas tiktu īstenotas turklāt efektīvi un bez jebkādas aizķeršanās. Un ja mēs, ja mums nebūs pietiekams administratīvais atbalsts, tad to nevarēs izdarīt. Un ja pārāk tiek Tas notiks tā, ja pārlieku tiks samazināts administratīvās izmaksas, tad līdz ar to mēs apgriežam spārnus paši savai politikai, un to nevar atzīt par pareizu. Un vēl grozījums ar numuru 1908 0203 par Baltijas jūras stratēģiju. Līdz šim šeit nekāda līdzekļa nav atvēlēta, bet mēs uzskatām, ka tas ir jāmaina. Kolēģi no reģionu komitejas iesaka 20 miljonus eiro ar tiem papildināt šo budžeta pozīciju. Varbūt tas ir mazliet pārlieku dāsni. Redzēsim, kas tad mūs sagaidīs septembrī godātie kolēģi. Tie bija daži komentāri, dažas piezīmes par pašreizējo budžetu trešo iedaļu. Un būtībā šī budžeta mērķis ir tomēr parādīt reālu situāciju. Parola, ura. Paldies, Naits Uterbuks kundze. Tagad došu vārdu Gāler kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēžkungs. Atbalstu visu Naicote Bruks kundzes sacīto. Pēdējo gadu gaitā arī vairāk kārt esmu strādājis ar budžeta jautājumiem, tajā skaitā kā budžeta komitejas loceklis. Kopumā man ir tāds iespējas, ka mēs visās uh, komitejās intensīvi strādājam ar šiem skaitļiem, un tad kaut kad tiek budžets arī apstiprināts pēc sarunām, bet tas ir tikai tāds mirkļa uzņēmums. Tajās loģiskajā sekundē viņam ir šie skaitļi, un pēc tam tas viss atkal iet savu gaitu. Visu laiku ir grozījumi un komisijas lūgumi kaut ko pamainīt. Un tas tiešām ir ceturtajā iedaļā ārlietu, ka, uh, ka mums ir šis kroniskais pārāk mazais, eh, vai ceturtā izdevuma kategorijā, eh, tas ir uh, pārāk mazs finansējums, īpaši attiecībā uz Palestīnu mēs uh, regulāri esam krietni vien pārsnieguši sākotnējo budžetu projektu implementācijā, un tādēļ arī atkal nakal esam sacījuši, lai to visu mazliet realistiskāk eh, veidot, ka komisijai būtu ar daudzgadēju pieejānā eh, klajā, lai mēs regulāri nesaņem šādas neregāls, ne, nereāls skaits, lai mums nebūtu ik pēc pāris nedēļām jāsaņem komisārs kundzes eh, grūzījumi raksti e, e, un par tiem jālemī. Tātad kritika e, Palestīnas jautājumā to es arī varētu atbalstīt. Pie piektā punkta attiecībā uz priekšlikumiem arī varu piekrist, kur tiek prasīta, prasīt samazināt samazināt līdzekļus, nesamazināt līdzekļus Eiropas uh, demokrātijas un cilvēktiesību instrumentam, es domāju, mums ir pamats domāt par to, kā efektīvākie instrumenti šo instrumentu izmantot, un es pieminēšu kaut vai Irānu. Mēs negribam vis tikai redzēt šo ļauno scenāriju no ārienes, bet cerams, varbūt arī izmaiņas no iekšienes. Izmantosim beidzot šo instrumentu. Mēs vienmēr sakam, jā, šo instrumentu mēs varam izmantot bez attiecīgās valdības uh, atbalsta, un tieši tā tas arī ir. Es domāju, ka ci, e, pilsoniskās sabiedrības atbalstam Irānā vai advokātu atbalstam, kas e, aizstāv uh, režīmu kritismus, ir vajadzīga valdības uh, piekrišana, bet tieši tādēļ šīs instruments arī ir izdomāts, un tādā valstī, kā Irānā, mums ir liela līdzekļa vajadzīga. Tieši tādēļ arī šī pieeja samazināt finansējumu ir nepareizi. Tādēļ es varu šeit piekrist uh, runātājai. Varbūt es šo to vēl arī eh, kādu grozījumu iesniegšu, lai to vēl skaidrāk izteikt. Paldies! Paldies eh, kolēģim Galeram. Tagad vārds Muņasas kundzei. Principā var piekrist mūsu referentei, ka mēs atkal redzam šī budžeta nepietiekošu finansējumu šī, šīs izdevuma kategorijas. Parlaments, kad tam ir jālemj e, pār pastāvīgiem budžeta grozījumiem, e, ir nostādīts neveiklā situācijā. Kā gan paskaidrot to, ka Eiropas Savienības loma kā globālam spēlētājiem turpina pieaugt, bet tas nekādi neatspoguļojas finansējumā. Finansējums tiek samazināts. Food facility pārtiks instrumenti nevar uh, sajaukt ar citiem instrumentiem. Daudz dalībvalsts, tajā skaitā mānējā, uh, ir e, izdarījuši centiens pārtiks jomai. E, palīdzēt šajomai, bet mēs redzam, kas notiek šādi rīkoties, piemēram, Latīnamerikā. Un eh, tādēļ es par šo jautājumu gribētu arī sadzirdēt komisijas skaidrums. Paldies, Muņas kundze. Tagad vārds kolēģei Lozingai. Vairāk kārt e, tika runāts par budžeta nepietiekamību. Lāsla Šurjāna kunga ziņojumā, arī Naits kundas ziņojumā ticis konstatēts, ka mums ir vajadzīga lielāka drosma un ambīcijas budžeta e, jomā, lai mēs ES. Es, loma īpaši attiecībā uz ekonomisko izaugsmu, darbvietu radīšanu ā, un arī ārpolitikā varētu aktivizēt. Un es gribētu šeit izteikt dažus priekšlikumus. Papildinātais finansējums ārpolitikai nebūtu jāinvestē bruņošanās un militārā jomā, bet, lai cīnītos pret nabadzību, ā, atbalstīt jaunatīstības valstis, eh, sieviešu tiesības, ekoloģiskā, ko joma, eh, lauksaimniecība, veselība un cits joms. Eh, ES līguma 28. pānta 3. punkts nosaka, ka militāri vai ārliet mērķi nav pieļaujami kā ES budžeta uh, sastādāja, mums ir jāpārbauda, vai tiešām e, tas tiek arī ievērots visos gadījumos, piemēram, attiecībā uz Galileo satelīta sistēmu vai projekts African Peace Facility. Ir jāuzdod jautājums, cik um, līdzekļi uh, e, 2010. gadā ir paredzēti e, no Galileo programmai no uh, lauksaimniecības un citām progr, uh, budžetiem. Uh, un kam gan tiek iztērēti līdzekļi African Peace Facility. Vai tas ir tikai, lai cīnītos pret nabadzību tiešām? Es neizteikšos detalizēti par visām jomām, kur man ir aizdomas, ka no kopienas budžeta tiek atlicināt līdzekļi uh, uh, uh, militārām vajadzībām. Es pieminēšu kaut vai tikai Atēnā mehānismu un GMES finansējumu. Es iestājos par e, lielāku caurskatāmību šajā jomā, šajās jomās, e, lai nodrošinātu to, ka mums tiešām tikai tiek finansēta civilā joma. Un es domāju, ka tad arī mums būs vairāk līdzekļi mūsu rīcībā, lai panāktu šeit izskanējušos mērķus. Paldies! Paldies, Lezingas kundzei! Tagad vārds būs Selafrankas kungam. Paldies, priekšsēdus! Eh, priekšsēžu kungs. Tik tiešām šeit mēs redzam tipisko budžeta eh, procedūru ar samazinājumiem, par kuriem mūsu referents kundze ir skaidri izteiksies. Tādēļ es tikai uh, atbalstīšu Galerkungs sacīto. Uh, mums ir vajadzīga tomēr arī procedurāla skaidrība. Šeit ir divi dokumenti - atzinuma projekts, un es saprotu tā, ka 28. līdz 28. augustam jāizsniedz grozījumu, un šeit ir vēl viens dokuments, kur ir runa par daudziem grozījumiem, kas jau ir tā kā iesniegti atzinuma sagatavotāji Šīs uh, eh, atzīme projekts varētu tik grozīts uh, tātad, bet mums būs termiņi attiecībā uz katru pozīciju, bet Galerkungs, es domāju, skaidri paudz mūsu pozīciju, eh, kurām es ar, kurai es ar lielā mērā piekrīstu. Es tikai gribētu piebilst, un ministra kungs to šo pēcpusdienu arī teica, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt vidus jūras savienības operatīvo eh, darbības uzsākšanu. Darbs it kā pie tā ir iesācies. Ministru padomē tiks mēģināts attiecīgos lēmumus pieņemt lai pēc Lisabonas ratifikācijas šie mehānismi iesāktu darboties, bet mums ir arī vajadzīgs finansējums tam. Tas ir ļoti svarīgi. Es uzskatu, ka nec Oitenbrukas kundze sacītos par Palestīnu un e, citiem reģioniem ir tiešām pareizi un arī viņas uzsvars attiecībā uz cilvēktiesībām. Brokungs pieminēja cilvēktiesības Čečenijā, kurā esmu vairāk kārt viesojies. Mums ir jāraugās uz iespēju iesniegt zināms grozījums ar mēķi stiprināt mūsu darbu ar šī reģiona medijiem. Ņemot vērā nesenās slepkavības ar šiem komentāriem, priekšsēžkungs vai es varētu lūgt precizējumu par e, procedūru, kas attiec uz šo atzinumu sagatavošanu. Es saprotu tā, ka 25, līdz 25. augustam jāizniedz grozījumi, bet tad ir konkrētie grozījumi priekšlikumi attiecībā uz konkrētam e, posten e, pozīcijām. Tiem varbūt ir citi datumi. Es nu pat konsultējos par jūs izteikto jautājumu ar sekretariātu un grozījumu e, var tikt iesniegt līdz 25. Eh, augustam, kā arī attiecībā uz 2010. gadu budžetu kopumā. Bet šis datums tātad ir saistošs. jo mūsu komiteja nāksies savu atzinumu sagatavot līdz 2. septembrim. Paldies, un tagad uh, Došu vārdu Hautalas kundzei. Paldies! Zaļo vārdā var teikt, ka mēs esam ļoti priecīgi ar Nētas kundzi sagatavoto ziņojumu atzinumu, īpaši es varu to teikt cilvēktiesību apakškomitejas vārdā. Esmu ļoti priecīgi, ka viņi liek uzsvaru uz cilvēktiesību un demokrātijas instrumentu. Es domāju, ka šeit mums līdzekļi ir ļoti labi ieguldīti, un mēs gribētu aizstāvēt šo budžeta pozīciju. Kā Nētas kundze saka, savā atzinuma projektā mums ir jārūpējas par to, lai līdzekļi tik izmantot elastīgi un mētiecīgi. Mūsu grupa tādēļ iesniegs zināms grozījums, kur mēs centīsimies paaugstināt šī instrumenta efektivitāte Ziemeļkaukāzā, kur arī eh, pilsoniskā sabiedrība ir ļoti apdraudēta. Paldies Hautals kundzei un vārds tagad Andrikienas kundzei. Paldies priekšsēž kungs. Lielā mērā var piekrist referents kundzei un viņas atzinumam. Ceturtā izdevumu kategorija. Ir tā kategorija, kas parasti saņem nepietiekoši finansējumu. Mums ir ambīcijas stiprināt e, savienības lomu kā globālam līderim. Tagad es gribētu komentēt par Baltijas jūras stratēģiju, kas ir viena no e, patreiz prezidējušās valsts Zviedrijas prioritātēm. Šodien prezidenta aģentūras eh, aliet, valsts mi, aliet ministrs Bildkungs par to izteicās. Eiropadomē būtu šī stratēģija oktobrī jāuzsāk implementēt. Un tagad mēs jau uh, strādājam pie stratēģijas rīcības plāna. Tādēļ es atbalstu referents kundzes viedokli, ka 20 miljonu eiras vai aptuveni būtu jāatlicina šīs stratēģijas īstenošanai 2010. gadā. Paldies! Runātāji tagad ir izteikušies no deputāta vidas, un tagad komisijas pārstāvja Gary Millers un Andrelīs dod jums vārdu. Scusa, eh, relatrice, lei ha la... priekšsādātājs kundze, jūs gribējāt kaut ko teikt? Es gribētu pateikt, ka sestajā nodaļā runa ir par turku kipriešu kopienu. Vārds kipriešu kaut kur pazuda pārakstot ar datoru. Jā, tas tā ir nianse, bet ļoti nozīmīga. Lūdzu, komisija. Mans Garīs eh, Millers esmu ārā, jo lietu finanšu eksperts komisijā un grib arī šeit jaunajiem deputātiem, ka komisijas loma un ir atvieglot procesu un esam gudēto deputātu rīcībā un palīdzēt strādāt pie šī budžeta. Šis darbs nekad nav vienkāršs un gribu arī uzteikt eh, Nets kungu, kundzes, kundzi par eh, šo sarežģīto darbu. Un arī esmu jūs rīcībā, lai mēs varētu sagatavot arī šīs komitejas budžeta atzinumu. Mēs bijām ļoti labi sadarbojoties ar eh, manu ģenerālu direktorātu un šo komiteju, un mēs bieži vien tad, tad tiešām domājam tajā pašā virzienā. Pirms dod vārdu manam kolēģiem no paplašanāšanās ģenerāla direktorāta. Mans ģenerāla direktorāts ir atkarīgs par uh, ārlietu uh, instrumentu programmēšanu. Galvenie instrumenti, lai attīstītu sadarbību. Mēģinam arī uh, vadīt uh, budžeta programmas par ārējām aktivitātēm un arī pārvaldam arī krīzes instrumentus. Šie ir galvenie jautājumi, kur attiecas uz mani, un tagad pēc tam došu vārdu kolēģim no paplašanāšanās ģenerāla direktorāta, kurš ir atbildīgs par citiem instrumentiem sākumā. Vispārējās bažas, kāds šķiet ir komitejā, par to, ka hroniski trūkst līdzekļi ārējām aktivitātēm un tas arī ļoti spilgti atspoguļoja ziņotājas dokumentos. Šo jautājumu mēs skatām katru gadu. Komisija uzskata mūsu priekšlikumos nākamā gada budžetām. Mēs esam veikuši adekvātus izvērtējums par visiem izdevumu plāniem, par kuriem esam droši. Mēs nāksim klajā. Mēs prezentējam, mums ir jāprezentē mūsu novērtējumu jau maijā par izdevumiem, kāda būs nākamajā gadā, un tas ir sarežģīti izdarāms Nu, tā ir normāla procedūra, un mēs sakām, ka mēs varētu vēlāk gadā atgriezties un vēl grozīt mūsu priekšlikums, un to arī atļauj budžeta procedūra noteikumi. Varbūt pēdējā gadā tas nav, pēdējos gados tas nav bijis īpaši veiksmīgi, ļoti daudz izaicinājumi. Un mums būs jāatgriežas pie vairākiem jautājumiem, par kuriem mēs mājā vēl nebijām droši un tikai vēlāk gada laikā mums šī uh, situācija kļūst skaidrāk, un Nēc kundze varam piekrist jums, ka aktuālākais jautājums būs Palestīnas jautājums. Tas ir skaidri, kādēļ būtu liederīgi atgriezties pie šī priekšlikuma gada laikā. Tādējādi mēs arī varam raudzīties, kāda būs citu donoru ieguldījums šos specifiskajos reģionos un jo īpaši Palestīnā. Tā ir viena lieta, uz kur vēlos norādīt. Septembrī, septembra sākumā komisija pieņems grozījumus šiem budžeta priekšlikumā. Mēs to saucam par grozījumu vēstumu žargonā. Un es domāju, ka arī Palestīna figurē šajā priekšlikumā. Un vēl viens svarīgs jautājums, arī pie kur mēs atgriezīsimies vēlāk gadu laikā, prioritāte priekšsēdētājiem Barozo ir klimata izmaiņa konferences, kas notiks gada beigās par to, vai pietrūks vai nepietrūks līdzekļu. Ja ir jaunas nepieciešamības, ja ir noteikts jaunas prioritātes, kāds notiek, ir bijis arī iepriekšējos gados, mēs varam nonākt pie risinājuma arī komitejas. Tātad atceras, ka mēs radām risinājumu arī austrumu partnerībā, ras, radījām arī risinājumu šim uh, pārtiks piegādes instrumentam, mēs atradām līdzekļus, un tas arī noteikts arī budžeta procedūrā, un tas bija arī iekļauts budžetām. Varbūt šī situācija nav tik bezcerīga, kāds varbūt dažiem liekas, un tas tiesa, ka bija arī vēl jautājums par šīm um, brīvās iespējas, brīvajām iespējām. Tas attiecies arī uz ārlietu komiteju, un uh, mēs ņemam, mēs pieņemam zināšanai ziņotājs sacīto. Uh, par budžetu pārskatu. Mēs šeit runājam par 2007. līdz 2013. gada finanšu perspektīvām. Komisija parlaments arī um, solies atgriezties šo perspektīvu vidū, lai pārskatītu šos jautājumus. Arī budžeta priekšlikums. Pieņem zināšanai, ko ziņotāji saka par šo budžetu pārskatīšanu. Šis būs ļoti svarīgs brīdis, lai Baskatījums finanšu jautājums un arī daļa nolīguma, kas slēgts pagājušā gadā par šo pārtiks uh, instrumentu, un komisija ir arī nāks klajā ar situācijas izvērtējumu tiecībās budžeta ārējām aktivitātēm, un ar to nāksim klajā septembrī. Vienlaicīgi ar šo grozījumu vēstuli jums būs visaptveroša situācijas analīze par eh, ceturto izdevumu kategoriju un situācija 2014. gadā. Specifiski punkti diskusijās, kuras minēja ziņotāji arī savos dokumentos. Komisija apsveic, ka ziņotāja minēs arī pieturēties pie komisijas noteiktās budžeta, un nu, tas ir tāds pingpong process, komisija nāk lejā ar saviem budžeta priekšlikumiem padomēji pieņem lēmumu, pieņem budžeta projektu gadu atpakaļ, tad um, padome arī samazina nepieciešams gadījumā šo budžetu, un tad parlaments lemj, vai uh, šie samazinājumi pieņemami vai nē, komisija bieži vien tie nav pieņemami. Gurnaits kundze piedāvā piešķirt li vairāk līdzekļu, mēs to varam tikai apstiprināt un atbalstīt, kā ļoti svarīgi arī uh, paredzēt līdzekļus šiem apņemšanās apropriācijām komisijai ļoti svarīgi. Es arī šis jautājums. Un arī paredzēt līdzekļus informācijas politikai ļoti svarīgs punkts. Arī vēl citīs jomas, kur varam piekrist ziņotēji par mūsu sākotnējo budžetu priekšlikumā, ir maksājuma apropriācijas. Apri Šis ir ļoti svarīgs apropriācija veids, jo tas atbilst naudai, kuru mēs patiesībā varam tērēt. Padomu piedāvāt ceturtajā izdevuma kategorijā samazināt šo par 500 um, miljoniem eiro, un šis samazinājums radīs liels problēmas mūsu programmām. Šie relaks instrumenti jau ir trešajā īstenošanas gadā, un tas arī radīt problēmas ar to īstenošanu, vai ir jāpār doktrīnu to īstenošanu un jebkādas budžeta samazinājums noteikti sam, palielinās vai potenciāli palielinās šo instrumentu īstenošanu. Un arī varam atbalstīt ziņotājus um, arī prasību pēc administratīvās atbalsta budžeta. Un um, visbeidzot, pirms dod vārdu kolēģim no paplašināšanās ģenerāla direktorā 20 miljonu piedāvājums Baltijas jūras stratēģijai. Mēs kopā ar ziņotāju arī mēģināsim paskaidrot, kādas ir mūsu ieceres aiz šī grozījuma. Ir šis grozījumu ir iedvesmojuši reģionāla politikas bažas, tad komisija varētu radīt problēmas. Uh, ceturtajā izdevuma kategorijā finansēt šādus pasākumus, jo šajā kategorijā mēs runājam par ārējām aktivitātēm, ārlietu aktivitātēm. Mums tad ir jāredz, kas tad ir šī grozījuma pamatā, un saprot arī ziņo, ka ziņotāji ir interesēti pilotu projektos un pilotu aktivitātēs. Un arī varam tikties ar ziņotāju un divpusēji arī raudzīties, kādas ir problēmas un kāds, mūsuprāt, ir mm, šeit prioritātes. Lūk, tas ir viss no. Uh, DJ Releks, un tagad došu vārdu Leiskungam kolēģim vārdu. Uh, thank you very much. Uh, uh, <clears throat> my name... Paldies. Mani sauc Andrē Lis. Es pārstāvu uh, finanšu palīdzības nodaļu uh, paplašināšanās ģenerāla direktorātā. Paldies par iespēju uzstāties šeit, un es gribētu arī sveikt parlamenta deputātus, kas ir ievēlēti vai nu pirmoreiz, vai atkārtoti, un mēs jau esam sadarbojušies ar šo komiteju, un es gribu teikt paldies Neicas kundzē par to, ka viņa uz, uzņēmās šo uzdevumu. Runājot par paplašināšanos, un par to runāja arī Bilta kungs proti par signālu sūtīšanu potenciāliem kandidātiem šajā krīzes laikā, tad, protams, mums ir vajadzīgs, vajadzīgs atbalsts, jo komisija ir samazinājusi gan eh, administratīvās izmaksas, gan arī palīdzību tieši pirms iestāšanās periodā. Un Tas saskan arī ar institūciju finansiālo ietvaru, finanšu ietvaru, saskaņā ar kuru mēs strādājam. Un vispirms es runāšu par budžeta samazinājumu operacionāliem izdevumiem, un tad mans kolēģis runās par administratīviem izdevumiem. Pirmkārt, es gribētu atgādināt, ka Uh, pirms iestāšanās palīdzības instruments, tam piemīt vairākas īpatnības, tam ir pieci komponenti. Divi saistās ar institūciju attīstīšanu, iestāžu veidošanu un tiesiskuma stiprināšanu. Un šie divi komponenti attiecās uz pilnīgi visām uh, kandidāta valsts visām valstīm, bet ir vēl trīs komponenti, piemēram, eh, tas, kas saistās ar eh, cīņu pret bezdarbu, sociāliem jautājumiem, lauku attīstību. Šie komponenti attiecās tikai uz kandidātu valstīm, uz tām, kas jau atrodas pirms iestāšanās procesā. Un šie samazinājumi varētu saistīties ar ļoti negatīvu iespaidu uz kopējo procesu. Mēs vienmēr esam atbalstījuši to, lai uh, līdzekļi tiktu izlietoti necentralizētā veidā uh, valstu attīstībai vai attīstības veicināšanai. Un kā šie līdzekļi ir sadalīti starp trim uh, komponentiem. 2008. un 2009. gadā šī instrumenta uh, ieviešanas laikā um, vienlaiks tika veidots arī attiecīgās struktūras, un komisijai vajadzētu būt spējīgai uh, um, dod zaļo gaismu līdz šī gada beigām, lai varētu šos komponentus sākt ieviest. Un, ja tas nenotiktu, tad mēs raidītu signālu, ka mēs nespējam būt solidāri krīzes laikā un šādām darbībām vai šādu tieši tam, ka darbība izpaliktu, būtu smagas sociālas sekas. Par plānošanu, kā notiek plānošana un kāda ir šī daudzpusējā pieeja, ies, īstenojot pirms iestāšanās palīdzības instrumentu. Um, Eiropas Savienības palīdzība varbūt varētu atstāt iespēju, ka 2009. gada atbalsts ir bijis uh, pārāk zems, bet uh, finansējuma palielinājums gadu gaitā ir saistīts ar, ar procesu, ar procedūru, kādā palīdzības sniegšana notiek. To answer any questions you may have. Es labprāt atbildēšu jūsu jautājumu. Grācie, prezidente. De... Paldies, priekšādētāji. Tagad es turpināšu angļu valodā. 2010. gadā komisija aicināja nedaudz paliel, nelielu palielinājumu līdz noti 2010. gada budžetu. Mēs esam tiešām bijuši ļoti pieredzīgi un Viens no iemesliem ir tāds, ka e, paplašināšanās ģenerāla direktorāti pārņēmis visu Balkānu um, attīstības aģentūras darbu, un tad ir e, jāsagatavo un jāapmāca personāls. Un ļoti svarīgi uztvērt arī to, ka mēs gribam atbalstīt Kosovu. Kosova ir vairāk kārt jau minēta debatēs, un tādēļ mums ir nepieciešams uh, vairāk cilvēku Prištins birojā. Uh, Tāpat kā teiks mans kolēģis, ļoti svarīgi uzsvērt to, ka tagad mēs esam tajā brīdī, kur uh, arī programmas tiek iekļaut šīs pārvaldības kompetences, šīs administratīvas uh, budžets ir daudz mazāks, 24% nekā IPO plāningā, un uh, arī par spīti tam padomu vēl ir uh, samazinājuši šo budžetu 2009. gadā, nekā 2009. gada budžets, kurš jau nebija pietiekams. Es saprotu, es ceru, ka jūs saprotat, ka pie šādiem nosacījumiem šādi samazinājumi tiešām varēs apšaubīt, uh, apšaubīt mūsu spējas veikt uh, nepieciešamās kontrolas, bet tas arī apšauba delegāciju un ģenerāla direktorātu kapacitāti veikt revīzijas un izvērtējumus, kā tas ir atrunāts arī pat finanšu regulējumā. Mēs nevarēsim nodrošināt skaidru finanšu pārvaldību un finanšu operāciju kontroli. Komisija ļoti labi saprot un mēs īsten, protams, kā mēs izmantojam nodokļu maksātāju naudu, bet finanšu krīzes kontekstā šīs naudas kontrola mūsuprāt ir ļoti svarīga. Mēs uzticam, mēs ticam, ka mums ir šīs komitejas atbalsts, lai mums būtu nepieciešamie budžeta līdzekļi, lai mēs varētu sasniegt mūsu politikas mērķus, kurus uzsvēra Bilta kungs pirms brīža atpakaļ, kur tik svarīgi ir. Paldies! Paldies komisijas pārstāvjiem vārds uh, gala komentārā mūsu ziņotajai Nīcas kundzei. Godētais priekšsēdētāji kolēģi, pirmkārt, vēlos pateikties visiem kolēģiem, kur ļoti labvēlīgi komentēja manu projektu un gribu apstiprināt to, ka grozījuma mm, iesniegšanas termiņš 25. augusts bet teksts un skaļi ir atvērti grozījumiem, bet ne skaļi, kurus es piedāvāju grozīt, bet visi skaitļi, kuri ir izdām kategorijā 4, ja jūs uzskatāt, ka ir nepieciešams šādi rīkoties. Vairāk, ja tāds kolēģi ļoti labvēlīgi teica, ka viņi piekrīt manam priekšlikumam un es pieņem zināšanai šo atbalstu un apmierinātību.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 Bene, allora. Labi, paldies par šo noslēgumu komentāru. Atgādinu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš 25. augusts. Iemesls ir tāds, ka mums ir jāpieņem ārlietu komitejā mūsu atzinums 2. septembrī. Lai varētu to nosūtīt budžeta komitejai 9. septembrī. Mums ir visā maz laika, tādēļ aicinu tikai angļu un franču valodā iesniegt savus grozījumus, jo nebūs laika šos grozījumus iztulkot. Un tagad skatīsim pēdējo dienas kārtības punktu - partnerības sadarbības nolīgums starp EK un Taģikistānu. Vārds tiks dots Peterlīk kungam, kurš atbildīgs par šo jautājumu. Mums būtu jāturpina darbs ar Taģikistānas jautājumu Es šim jautājumam sekoju pēdējo piecu gadu laikā ļoti rūpīgi, tāpat kā attīstībai reģionā kopumā. Es ļoti priecājos, ka mēs tagad esam panākuši, ka 26 dalībvalsts ir šo nolīgumu jau parakstījušas, un attiecībā uz Grieķiju mēs rēķinamies ar to, ka tā sekos rudenī no Eiropas parlamenta puses. No Eiropas parlamenta eh, eh, tagad būs atkarīgs, vai Mēs dosim piekrišanu jau pirms tiks ratificēts eh, šīs um, nolīgums. Mums ir divi teksti. Uh, un uh, ir priekšlikums atbalstīt, un tad ir uh, politiska nolīguma, uh, politisks rezolūcijas projekts, uh, kurā ir vairāks šīs valsts problēmas minētas, kā arī vairāk ieteikumu Taģikistānai, no starptautiskās sabiedrības puses šeit ir ieteikumi situācijas uzlabošanai valstī. Es būtu ļoti pateicīgs, ja kolēģi mēģinātu līdz 25. augustam, 2012. grozījums iesniegt eh, šim tekstam. Ir ļoti svarīgi arī šajā situācijā būt realistiem un ļoti atvērti pateikt, ka Taģikistāna nav brīva no problēmām šajā valstī ir uh, smaga nabadzība, tai ir ļoti vāja eh, ekonomiskā struktūra, uh, dabas resursi tajā ir ļoti ierobežoti, tai arī nav ne naftas, ne dabas gāzes. Pēdējā laikā arī ir jūtama finanšu situācijas izmaiņa, uh, Eh, Krievijā un Taģikistānā, eh, Turkmenistānā, un ir runa arī par, eh, un Kazahstānā, atvainojos, ir arī korupcija, acīm redzot, visos līmeņos. Taģikistānā gan ir politiska stabilitāte, bet nav demokrātija, vismaz ne mūsu izpratnē. Opozīcijai ir ļoti ierobežotas iespējas. Šo valsti vada viena partija. Ziņojumā ir vēl detalizētāk izklāstīt, iztirzāt šie jautājumi. Ir jāsaka arī tas, ka pilsoniskā sabiedrība īsti nemaz nav redzama un tā katrā ziņā ir ļoti eh, neietekmīga. Jaunie eh, likumi, kas nesen pieņemt, arī nevarētu teikt, ka gluži atvieglo nevalstiskām organizācijām reģistrēties. Uh, arī ticības brīvība ir eh, tikusi ierobežota, tiek diskutēts par likumu, kas vairākas eh, reliģijas izpausmas ierobežot. Eiropas Savienība tomēr Taģikistānu saskata kā svarīgu spēlētāju pie Afganistānas robežas. Taģikistānai noteikti ir potenciāls kļūt par modernu, eh, darboties spēju valsti, kas spētu arī dot savu ieguldījumu cīņā pret terorismu, ekstrēmismu, narkotirdzniecību. Un tie arī ir galvenie apsvērumi, kur vadīti padomu komisiju un dalībvalsts vēlas Taģikistānu atbalstīt uh, un parādīt lielāku solidaritāti šai valstī. Mēs tāpēc arī gribam noslēgt partnerības un sadarbības nolīgumu šo valsts 2007. gada jūlijā. Mēs esam apstiprinājuši stratēģiju Centrālā Azijas reģionam. Parlaments ir pieņēmis Özdemira ziņojumu par šo jautājumu, kurā skaidri tiek atzīts, ka Vidzāzija aptver ļoti atšķirīgas valsts ar ļoti atšķirīgām sabiedrībām. Mums ir eh, savā politikā tas jāņem vērā. Un es esmu ļoti priecīgs, ka parlaments atbalst šo uzskatu. Ģeopolitiskie argumenti neapšaubām ir svarīgi, bet savs starptautiskai sabiedrība nevar atļauties vārgu valsti e, Afganistānas pierobežā. Ir ļoti svarīgi raidīt Taģikistānai skaidru signālu, ka mēs esam gatavi ciešāk ar šo valsti sadarboties. Taģikistānai tomēr no savas puses ir jāveic nepieciešamās reformas. Arī Taģikistānas iedzīvotāji to sagaida. Vai tas būtu cilvēku tiesību vai pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas jomā vai cīņā pret nabadzību. Mēs vēlamies lai šī valsts enerģiski eh, darbotos šo mērķu rezu, sasniegšanas rezultātā un dialogu ceļā. Es priecājos, ka Taģikistāna vairāk kārt ir paudus gatavību atbalstīt ES vērtības, eh, pa, paplašināt eh, tirzniecību ar Eiropas Savienību un tāpat laikā apsolījusi, ka sadarbība e, svarīgākās jomās tiks uzsākta. Tagad mēs gaidām konkrēts pasākums galvenās jomās, tādās kā cilvēktiesība, demokratizācija, sociālo jomu, labklājība, veselības aizsardzība, cīņa pret korupciju. Mēs arī vēlamies, lai Taģikistāna Eh, to ņem nopietni. Un vēl daži vārdi par ap priekšnoteikumiem. Otrajā Uh, punktā ir skaidri teikts, ka ir jāievēro demokrātijas un cilvēktiesību principi. Un mēs tādēļ rezolūcijas projektā aicinam ko, komisiju pārbaudīt, vai, lai demo, pārliecināties, lai demokrātija un cilvēktiesības tiešām tikt visos dialogu ar Taģikistānas līmeņos ievērots, un lai Eiropas Savienība sniegt Taģikistānai visu nepieciešamo uh, palīdzību šo mērķu sasniegšanai. Tas arī ir aicinājums startautiskiem uh, finansistiem. Lai tiešāk eh, šī nauda eh, tiktu eh, nodots pilsoniskai sabiedrībai, protams, ņemot vērā ziemas kritērijas un caurskatāmību. Gal galā, kolēģi, es gribētu teikt, ka tagad ir laiks ar Taģikistānu e, iestāties ciešākas sadarbības periodā, un pirmais solis uz to varētu būt šis nolīgums, kuru es jums aicinu atbalstīt. Paldies! Paldies Pēterlas kungam! Vārds kolēģei Hautalai. Jā, ļoti labs rezolūcijas projekts, kurus mēs kā zaļie varam atbalstīt taisnību, ka Taģikistāna ir ļoti trūcīga valsts. Es domāju, ka būtu e, šai problēmai jāpievērš uzmanība. Tomēr Taģikistānai ir e, lieli dabas resursi, tādi kā hidroenerģija. Un Ķīna uh, gatavojas plaši investēt šajā valstī ap 650 miljonu eiras. Tādēļ es varētu piedāvāt grozījumu. Tātad sekot eh, aizsprosta projektam, kas ir ļoti plaša mēroga, ka tam mums būtu ļoti rūpīgi jāseko. Un referentam jāpiekrīt, ka mūsu stratēģija Vidzrāzijas reģionā jābūt diferencētai. Skaidrs, ka Taģikistānai ir eh, vājāk cilvēktiesību situācija, ir labāk cilvēktiesību situācija nekā daudzās citās šī reģiona valstīs. Kaut arī tomēr te pastāv problēmas, kā ir arī pateikt ziņojumā. Cilvēktiesību komiteja pārasti rūpīgi izskatīt šos jautājumus pirms piekrišanas došanas, bet šajā gadījumā mēs procesa ātrākas vidzības eh, vārdā varam eh, jau tagad izteikt savu atbalstu. Paldies referentam. Paldies Hautals kundzei. Nākamais runātājs būs Gāler kungs. Paldies priekšsēžu kungs. Paldies arī kolēģim Pēterles kungam par paskaidrojumiem. Es kopumā varu atbalstīt viņa secinājums arī paziņojumu projektam, rezolūcijas projektam, kaut gan politiskās situācijas analīzē varbūt vēl būtu mazliet jāaktualizē. Es nezinu, kad tieši teksts ir sastādīts, tur gan ir šodienas datums, bet droši vien jau iepriekš tas ir sastādīts. 9. punktā tiek teikts angļu valodā recognizes that Tajikistan is a reasonably stable country with no indication either of an external threat or insurgency un tā tālāk. Un tā tālāk. Es domāju, ka pēdējo nedēļu gaitā mēs esam saņēmuši tādas ziņas, kas rada bažas, ka viens no atbildīgiem par pilsoņu kāru pirms desmit gadiem, kas tad uz Afganistānas, Pakistānas virzienā aizbēga tagad spiedienu rezultātā no Afganistānas un Pakistānas ar dažiem saviem cilvēkiem ir atgriezies. Viņš bija arī sadarbojies ar talibāniem. Uh, un tagad valsts dienvidos vienā iedvilējā acīm redzot viņi ir spējīgi eh, patiesībā kontrolēt šo reģionu. Tātad šo aprakstu reasonably stable country es gan varbūt aicinātu aktualizēt. Es domāju gan, ka šeit ir konkrēts destabilizācijas drauds no šiem spēkiem, īpaši ņemot vērā to, uh, ka e, patreizējā valdība nav sevišķi demokrātiska e, un sociāli, ekonomiski sevišķi tāda taisnīga un tādēļ arī acīm redzot nebaida e, bauda īpašu atbalstu. Es domāju, gan, ka mums ir ar šo valsti jānoslēdz vienošanos, tāpēc, ka mēs esam interesētā savizācībā, nevajadzētu uh, būt ilūzijām, ka šeit e, valda situācija, ko varētu apzīmēt par stabilu. Paldies! Ringrazio dell'intervento l'onorevole. Paldies, Galera kungs. Kolēģis. Ar Lakiju. Paldies, es piekrītu šim dokumentam, ko mums piedāvā ziņotājs. Un principa dēļ es varbūt gribētu vairāk atsaucis uz to, ka Taģikistāna ir valsts, caur kur iet lielākā daļa heroīna uh, no Afganistānas, un tas nonāk uh, Krievijā un Eiropas Savienībā. Arī šī iemesla dēļ šī valsts mums ir svarīga un arī tādēļ, ka tur ir rupji, notiek rupji cilvēku tiesību pārkāpumi. Valsts, kas ir izgājusi cauri asiņainam pilsoņu karam, 150 tūkstoši cilvēku tajā gāja bojā, un valsts stabilizācija ir izskaidrojama zināmā mērā ar to, ka tika panākta vienošanās starp politiskajām un kriminālajām aprindām. C pilsoņu karš bija būtībā karš starp uh, tā saucamo starp narkotiku tirgoņu klaniem vai grupām. Un uh, cilvēktiesību pārkāpumi nonāk arī uh, reģionā, kurā tiek uzturēts miers, ir izveidota narkotiku kontroles uh, iestāde vai birojas. Un šī aģentūra sekmīgi ir konfiscējusi vairāk nekā 3000 tonu heroīna pāris gadu laikā. Dokuments ir arī samērā labs eh, aprakstot ekonomisko situāciju, un arī priekšlikumi ir samērīgi un pareizi. Bet es gribētu lielāku uzsvaru uz lai lielāks uzsvars tiktu uh, likts uz iemesliem, kāpēc valsts ir tik nabadzīga. Vairāk nekā 50% iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības sliekšņa, un tā ir viena no nabadzīgākajām Centrālā Azijas valstīm. Es gribētu, lai tas vairāk parādītos šajā dokumentā. Eiropas Savienības atbalsta naudai tieši jānonāk iniciatīvās, kas ir vērstas pret nabadzību un tās, kas ir vērsts tās pārvarēšanai. Pilsoņu kara sekas ir arī tāda plaisa starp islāma fundamentālistiem un citu viedokļu pārstāvjiem. Es gribētu, lai mēs pārdomātu arī šo, un es tiešām vēlētos, lai vairāk tiktu izcēlti aspekti, kurus es pieminēju. Paldies, Arlaki kungs! Vairāk runātāju par šo nav, tāpēc Došu vārdu Bēma kungam, komisijas, priekšē, komisijas pārstāvim. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu sakrunātājam. Paldies, priekšādētāji. Es gribētu vispirms apsveikt jaunā ziņotāja iecelšanu un apsveikt Pēterles kungu ar stāšanos šajā amatā. Paldies arī par viņa dziļo analīzi un paldies arī par jautājumiem, ko uzdeva komitejas locekļi. Protams, ka situācija ir sarežģīta. Mēs dzirdam, nesen dzirdējām ziņas par iekšējām drošības problēmām. Un, protams, ka tas rada raizes, un komisijai tas nav pagājis garām nemanīts. Taģikistānai ir liela loma arī nu, cīņai pret terorismu. Tā ir ļoti gara robeža ar Afganistānu. Un Runājot ne tikai par makro drošību, un vēršanos pret islama ekstrēmisma izplatīšanos, kas nāk no Afganistānas un Pakistānas. Svarīgi ir arī mikrodrošības apsvērumi, kas saistās ar um, narkotiku tirzniecību un transportēšanu. Šī gada februārī Barozo kungs izteica lielas bažas saistībā ar situācijas attīstību Afganistānā. Šajā Taģikistānā kā valstī ir vāji izteiktas valsts institūcijas, vāji attīstītas enerģētikas infrastruktūra nav pietiekami efektīva, lai apgādātu iedzīvotājus ar elektrību. Un lielā mērā ir samazinājies atbalsts šīs infrastruktūras attīstībai. Komisija ir uztraukusies arī par risku, ko rada sociālie nemieri un arī imigrantu atgriešanās no Krievijas, jo tā kā krīze lielā mērā skāras arī celtniecības sektoru Krievijā, tad tur strādājošie taģu, taģiki ir spiest atgriezties mājās. Un tas rada sociālas problēmas. Mēs vēlamies padziļināt un pastiprināt mūsu sadarbību, tiklīdz sadarbības nolīgums būs ratificēts mēs varam rēķināties ar ratificēšanu šī gada septembrī un jācer, ka no tā iegūs arī mūsu attiecības ar Taģikistānu. Un mēs vairāk varēsim veltīt, vairāk ieguldīt šīs valsts attīst, attīstībā, kas ir svarīgi mūsdienu drošības kontekstā. Ar parlamenta sekretariātu mēs esam izstrādājuši dokumentu, kuru iespējams varēsim papildināt ar vēl papildus aspektiem, un nākamajā sanāksmē septembrī Strasbūrā varēsim to prezentēt. Par dialogu par cilvēktiesībām es gribētu apliecināt, ka mēs rūpīgi raugāmies, kas notiek. Pagājušā gada oktobrī šis dialogs tika iesākts, un mēs pirmo reizi tikāmies un apmainījāmies ar viedokļiem par delikātiem jautājumiem piemēram, arī par pieju um, piemēram, par bērnu nodarbināšanu. Un es domāju, ka mēs esam devuši pozitīvu politisku signālu. Dušanbē mēs noturējām semināru par pilsonisko sabiedrību un cilvēku tiesībām Un veltījām semināru arī tiesībām uz taisnīgu tiesu un citiem juridiskiem jautājumiem. Tur piedalījās ministrija pārstāvji un arī pilsoņu pārstāvis jeb ombuds, kas nesen tika iecelts līdz augusta beigām tiks sagatavots atskaitas ziņojums par šiem semināriem. Cilvēku tiesību dialogs skar daudz dažādu tēmu. Un, kā es jau teicu, tas ir viens no komisijas rūpju bērniem un piedar arī pie Eiropas Savienības stratēģijas cilvēku tiesību jomā. Un Mēs atbalstīsim ziņotāju viņa darbā un ceram arī, ka attiecīgais vai nepieciešamais nolīgums tiks ratificēts laikā. Paldies! Tagad, kā es jau sacīju, mēs varam uzklausīt Pēterlis kungu vēlreiz. Eh, eh, spoštovani kolēģi un predstavniki komisija. Eh, Nav tā, ka vienmēr pēdējais darba kārtības punkts ir ļoti garlaicīgs. Šīs diskusijas to ir skaidri parādījušas. Es priecājos, ka mēs kopumā uh, esam vienprātīgi. Es pateicos visiem par atbalstu un par e, dalību debatēs, par priešlikumiem, un es centīšos ziņojumu aktualizēt, pielāgot jūsu e, ierosinājumiem. Protams, ka ir jau zināms procedūras e, pavirzījušās. Pagājušā sasaukumā mums neizdevās pabeigt darbu pie šī ziņojuma, tagad e, mēs to turpinām. Uh, E, šī jaunā sasaukuma sākumā. Protams, uzlabojumi vienmēr ir apsveicami. Es priecāšos par sadarbību jums, es gāju uz grozījums e, līdz 25. augustam un labprāt strādāšu kopā ar jums un ar komisiju. Paldies! Labi. Saka priekšsēdis. Tad es tagad pateicos referentam. Un atkal mums ir diezgan maz laika grozījumu sagatavot, bet ministru padomu grib šeit pātrināto procedūru piemērot, jo ratifikācijas process ir pavirzies diezgan tālu. Tātad akal 25. augusts kā termiņš grozījumiem 2. septembrī. Komitejā tik, notiks apstiprināšana arī šajā gadījumā tāpat kā attiecībā uz iepriekšējā ziņojumu nav iespējams grozījums saņemt, e, iesniegt pašiem savā valodā, bet tikai angļu vai franču valodā. Man jūsu viedoklis ir zināms, bet Visi mēs atzīstam, ka šis nolīgums ir svarīgs un noderīgs. Tas arī tomēr ir galvenais. Un tagad par nākamajām sēdēm vēl pirms mēs beidzam šo sēdi. Es jau sacīju, ka 1. un 2. septembrī būs nākamā sēde. Komisārs Olī Rēns viesosies mūsu komitejā un informēs mums par situāciju Balkānos un Turcijā, tad dzirdēsim jauno īpašo ES pilnvaroto pārstāvi Afganistānā un Pakistānā. Paldies par uzmanību un novēlu jums e, mierīgu atvainājumu laiku. Tiekamies atkal septembra sākumā. <laughs>